Hello to everybody, good morning. Labrīt visiem. Buongiorno a tutti e a... Labrīt visiem. Īpaši vēlētos sveikt sievietes. Pure eh, i lavori eh, di questa eh, conferenza. Man ir eh, liels prieks eh, teikt ievadvārdus šai konferencei. Es vēlētos pateikties eh, visiem, kas ir ieradušies, gan mūsu viesiem, gan arī Eiropas parlamenta deputātiem, arī žurnālistiem. Es vēlētos pavisam īsi jums eh, paskaidrot, kāpēc esam norganizējuši šo konferenci. Pirms dažiem mēnešiem pieņēmām lēmumu organizēt šādu pasākumu ar diviem mērķiem. Pirmais, mums ir eh, jāpārskata paveiktās aktivitātes šeit, Eiropas parlamentā. Mums ir jāapkopo rezultāti par to, ko esam izdarījuši šajā jomā, sagatavotajām direktīvām, par kurām Eiropas parlaments ir nobalsojis. Un otrs šīs konferences organizēšanas mērķis bija samazināt distanci starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem un, protams, arī ar mūsu pilsoņiem. Dažkārt notiek tā, ka institūcijas un parlamenti ļoti smagi strādā, gatavo dažādus likumprojektus par ļoti svarīgiem jautājumiem, taču mūsu pilsoņi netiek pietiekami labi iesaistīti šajos procesos, netiek informēti par to, kas notiek. Uzskatām, ka mums ir pienākums iesaistīt pilsoņus un padarīt mūsu institūcijas daudz tuvākas iedzīvotājiem. Iedzīvotāji ir jāinformē par to, ko mēs darām. Tāpat arī viņiem ir jāzina, e, kādi projekti tiek pieņemti, un viņiem arī ir jāpārzina savas tiesības. Es vadu augsta līmeņa grupu dzimumu līdztiesības jautājumos. Tāpat arī šajā konferencē piedalās komunikācija grupa no Eiropas parlamenta prezidija. Vēlāk pie mums ieradīsies arī divi no mūsu vicepriekšēdētājiem, kas arī mūs uzrunās. esam saņēmuši īpaši labu atbalstu no, no sieviešu tiesību komitejas, jo īpaši es gribētu uzteikt Gustafsonu kungu, kurš sēž no nu man šeit pa kreisi un ir šīs komitejas priekšsēdētājs. Viņš šo komiteju patiešām ļoti labi vada. Uzskatu, ka viņš ir viens no šīs komitejas stūrakmeņiem. Uh, Es esmu patiešām pateicīga visiem, kas ir ieradušies uz šo konferenci. Esmu pateicīga arī visiem, kas gatavoja dokumentus. Šie dokumenti ir pieejami zāles eh, aizmugurē. Jūs esat laipni aicināti ar tiem iepazīties. Joana Laos iekšējās politikas eh, ģenerāldirektorāta vadītāja, tāpat arī Eiropas parlamenta vicepriekšēdētāji, kas ir atbildīgi par attiecībām ar dalībvalstu parlamentiem, piedalās šajā konferencē. Īpaši es vēlētos pateikties eh, šīs grupas sekretārei Frances Franceskai Ratī. Vēlētos pateikties arī tulkošanas ģenerāla direktorāta vadītājai. Vēlētos jums arī norādīt, ka uh, šīs komitejas, šī komiteja tiek, šī konference tiek pārraidīta internetā tiešraidē. Ja dalībvalstu parlamentu deputāti vēlas izteikties, tad aicināšu viņus mazliet pamāt ar kartīti, kas jums ir uz galda. Jums uz galda ir kartīte ar jūsu vārdu, tad vienkārši ar to pamājiet uz prezidija pusi, un eh, pēc tam arī zālziņi dosies pie jums un palīdzēs jums eh, uzdot jautājumus. Es vēlētos jums arī nolasīt eh, Eiropas parlamenta priekšēdētāja Mārtīna Šulca vēstuli. Anģelīlī kundze, dalībvalstu parlamentu deputāti, dāmas un kungi, kolēģi. Pirmkārtām es vēlētos atvainoties par to, ka nevarēšu piedalīties šajā tik svarīgajā pasākumā. Taču man, kā Eiropas parlamenta priekšsēdētājam, ir jāveic citi pienākumi šajā dienā. Es vēlētos jūs laipni sveikt šajā dienā divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, es vēlētos jums paust personīgu pateicību, jo īpaši pieminot eh, sieviešu tiesību komiteju un arī dzimumu līdztiesības augstuma, augsta līmeņa grupu, kas izvirza iniciatīvu organizēt šādu konferenci. Tāpat arī es vēlētos paust savu viedokli dzimumu līdztiesības jautājumos, ja runa par administrāciju un politiku. Eiropas Savienības līkumā tiek aicināts nodrošināt dzimumu līdztiesību. Tas ir minēts kā viens no svarīgākajiem Eiropas Savienības mērķiem. Esmu lepns pavēstīt, ka Eiropas parlaments ir veicis savus pienākumus, cenšoties sasniegt šo mērķi. Dokuments par sievietēm politikā tika pieņemts šī gada martā. Tas ir solis pareizajā virzienā. Tagad mums ir jāturpina mūsu centieni, lai uh, pildītu mūsu pienākumus. Mums ir jāuzstāda ļoti augsti mērķi šajā jomā. Mums, uh, kā politiķiem, ir uh, jānodrošina, lai dzimuma līdztiesība tiktu nodrošināta ne tikai valsts sektorā, bet arī privātajā sektorā. Es varu jums paziņot, ka Eiropas parlaments ar lielu nepacietību gaida varīgu komisijas priekšlikumu, kas cerams tiks drīz pieņemts. Te ir runa par dzimumu līdztiesību uh, biržā kotētu uzņēmumu valdēs. Mums ir jānovērš neakceptējamais līdzsvara trūkums, ja runa par dzimumu pārstāvību šajās institūcijās Eiropas Savienībā. Tagad atgriežoties pie Eiropas parlamenta, es varu jums apgalvot, ka mums ir jānodrošina piemērs. Ja runa par dzimumu līdztiesību politikā, tad politiskajām partijām ir ļoti liela nozīme gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī. Pastoties uz pašreizējo Eiropas parlamenta reglamenta redakciju, parlamenta komitejas tiek ievēlētas balstoties uz politisko grupu izvirzītajiem kandidātiem. Tāpat arī priekšsēdētāja, vicepriekšsēdētāja, kvēstora amati balstās tikai uz politisko grupu izvirzītajām kandidatūrām. Uzskatu, ka ir panākti ļoti lieli uzlabojumi, bet, protams, vēl var daudz ko darīt. Ja mēs vēlamies nodrošināt uh, dzimumu līdztiesību Eiropas parlamenta sekretariātā un prezidijā, kas ir svarīgas institūcijas, ja runa par um, personālu politiku, tad uh, mums ir jāiet vēl tālāk. 2006. gadā mēs pieņēmām paziņojumu par dzimumu līdztiesības un daudzveidīguma veicināšanu sekretariātā. Uh, 2009. gadā tika pieņemts plāns dzimumu līdztiesības veicināšanai. Tika izvirzīti arī prezidija mērķi, un vismaz daži no tiem jau ir sasniegti dažos, dažās mūsu nodaļās. Apmēram viena trešdaļa no direktoriem ir sievietes, bet, protams, mēs vēl neesam panākuši visu, ja runa par sieviešu pārstāvību uh, vidējā, eh, vidējās vadības līmenī. Mums noteikti nāksies novērst eh, šo deficītu, un mēs centīsimies to izdarīt šī sasākuma laikā. Es ceru, ka šī sanāksme kalpos parauga prakses apmaiņai un debates būs patiešām interesantas. Lielas paldies, eh, Mārtiņš Šulcs. Jā, tātad šī bija Mārtiņa Šulca vēstule, un tagad došu vārdu savam kolēģim Gustafson kungam. Vēlētos jums vēlreiz atgādināt, ka viņš ir uh, dzimu līdztiesības un sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētājs Eiropas parlamentā. Lielas paldies, Anģelīlī kundze. Lilly och eh, till och med eventuellt andra vicepresidenter som här till ledamöter av eh, Europaparlamentet Es vēlētos sirsnīgi sveikt vicepriekšēdētājus, kas piedalās šajā sanāksmē, un arī vēlētos sveikt Eiropas parlamenta deputātus un arī dalībvalstu parlamentu deputātus. Man ir liels prieks eh, redzēt jūs šeit tik uplā skaitā. Patiešām priecājos, ka jūs interesē mūsu organizētā konference. Man ir liels gods sēdēt šeit prezidijā blakus Anģelīlī kundzei, jo īpaši es vēlētos jums pateikties, tāpēc, ka jūs bijāt tā, kas izvirzīja šo iniciatīvu organizēt šādu veidu konferenci. Pirmo reizi organizējam šādu apvienotu konferenci, uh, kur piedalās gan augsta līmeņā dzimlīdzēsības un daudzveidības grupa, gan arī manis vadītā komiteja, sieviešu tiesību un dzimlīdztiesības komiteja. Vēlētos eh, jums teikt, ka šī konference mums piedāvā ļoti labu izdevību apmainīties ar viedokļiem un gūt labumu no pieredzes apmaiņas. Mums ir arī jāsaprot, kāda ir labākā prakse vairākās jomās. Krīzes apstākļos ir ļoti svarīgi domāt par šādiem jautājumiem. Daudzās Eiropas Savienības valstīs var redzēt, ka krīzes sekas jo īpaši smagi ietekmē tieši sievietes. Bieži vien tieši sievietes zaudē savas darba vietas. Arī labklājības eh, sektorā tiek eh, samazināts budžets. Un tieši tāpēc visbiežāk tieši sievietēm nākas eh, sekt iztrūkumus. Piemēram, Tieši sievietes ir tās, kas eh, rūpējas par bērniem gadījumā, ja tiek samazināts vietu skaits bērnu dārzos, un tieši tāpēc mums vajadzētu domāt par to, kā risināt uh, krīzi. Bieži vien mēs domājam tikai mm, skaitļos, mēs aizmirstām, ka aiz šiem skaitļiem slēpjas cilvēki. Šīs dienas programmā mums ir ļoti daudz dažādu tematu. Neiedziļināšos šeit detaļās, jo jūs noteikti esat iepazinušies ar darba kārtību. Vēlētos jums tikai pieminēt, ka šodien pēcpusdienā runāsim par ļoti svarīgu ziņojumu. Tas ir Pietikainenes kundzes ziņojums par sieviešu lomas uh, palielināšanu lēmumu pieņemšanas institūcijās, parlamentos un tā tālāk. Šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs, jo tajā Eiropas parlaments ir uh, runājis par dažādiem pasākumiem, kā varētu veicināt sieviešu pārstāvību dažādās institūcijās. Piedikainens kundze daudz detalizētāk pastāstīs par šo ziņojumu šo pēcpusdienu, bet tagad vēlētos pieminēt kādu svarīgu jautājumu. Vairāku iemeslu dēļ mums vajadzētu nodrošināt, lai sievietes tiktu labāk pārstāvētas dažādos līmeņos, kur ir runa par augstiem amatiem. Bieži vien tiek runāts par eh, Eiropas eh, centrālās bankas eh, amatiem. Vēlētos atgādināt, ka neviena sieviete nav pieteikusies šim amatam. Taču mums vajadzētu rūpīgāk paskatīties, jo noteikti ir daudz sieviešu, kas varētu kandidēt darbam Eiropas centrālās bankas valdē. Mums tikai ir rūpīgāk jāpameklē šīs sievietes. Protams, mums ir jādomā arī par saikni starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem. Ļoti bieži dalībvalstu parlamenti varētu mums palīdzēt šajā darbā. Vēlētos atgādināt, ka nākamajā sanāksmē mēs aicināsim pārstāvis no Vācijas parlamenta, Tie būs cilvēki, kas ir atbildīgi par uh, dzimumu jautājumiem un dzimumu līdztiesību. Tāpat arī man ir liels prieks, ka šodien uh, šeit ir plaši pārstāvēti dažādu dalību valstu parlamenti un komitejas. Ir ļoti svarīgi nodrošināt labus kontaktus ar dalību valstu parlamentiem. Pēdējais, ko es vēlējos pieminēt, Izejot no zāles, jūs eh, redzēsiet eh, Eiropas eh, dzimumu līdztiesības institūta stendu. Šī institūta pārstāvji ir ieradušies, lai pastāstītu mums par savu pētniecību, par apkopoto statistiku. Ja jūs vēlaties, lūdzu, dodieties uz šo stendu un aprunājieties ar, ar šiem pārstāvjiem. Bieži vien var izvirzīt dažādus apgalvojumus, bet eh, šos apgalvojumus nevar argumentēt, jo nav statistikas datu. Šis institūts šādā ziņā varētu līdzēt. Es ceru, ka mūsu šīs dienas tikšanās dos eh, rezultātus un vēlreiz liels paldies, ka ieradāties. Grazie, prezidente. Lielas paldies Gustafson kungam. Es gribētu īsi iepazīstināt klātesošos ar to, kāda ir situācija personāla vidū un kādas ir karjeras izaugsmas iespējas Eiropas parlamenta personālam un jo īpaši sievietēm. Kādēļ es par to vēlos runāt? Nu, Eiropas parlamenta prezidents savā vēstulē teica, ka Eiropas iestādēm ir jābūt pirmajām, kas rāda labu piemēru šajā ziņā. Būtu ļoti dīvaini, ja šis parlaments vairāk nekā jebkurš cits parlaments, nāktu klajā ar kādām politiskām vadlīnijām, ar norādēm, ar, ar regulējošiem tiesību aktiem, bet pats savā darbībā neievērotu šos pamatprincipus. jāsaka, ka mūsu personāla ģenerāldirektorāts un arī citi ģenerāldirektorāti piedāvājuši mums interesantus datus par to, kāda ir situācija personāla vidū Eiropas parlamentā. Minēšu dažus skaitļus, kas ilustrē šo situāciju. Pirmkārt, kopīgais darbinieku skaits Eiropas parlamentā ir 4 ir diezgan liels, 41,5% no visiem strādājošiem ir vīrieši. 58,5% 8% ir sievietes. Tātad sieviešu ir vairākums mūsu darbinieku vidū. Tomēr, ja mēs paskatāmies tuvāk un analizējam, kādos darbos strādā sievietes vai vīrieši un kādas ir karjeras iespējas, tad mums pavērs citādi. Parlamenta administrācija ir iedalīta divās daļās ir administratori, kurus mēs atzīmējam ar AD, tie ir tās ir augstākās karjeras pakāpes. 51,3% administratoru ir sievietes un 48,7% vīriešu. Varētu likties, ka augstākajos pustiņos vairums ir sieviešu to paskaidrošu nedaudz vēlāk, kā tas patiesībā ir. Īpaši interesanti ir paskatīties, kā strādā asistentu amatos. E, tie ir tā sauktie AST grādi, kas ir mazāk apmaksāti un zemāks pakāps. 58,3% šo darbinieku ir sievietes un 41% ir vīrieši. Par ko tas liecina? par to, ka zemākojos amatos vairums ir sieviešu. Tātad va vairums darbinieku kopumā Eiropas parlamentā ir sievieši, bet visvairāk sieviešu mēs sastopam zemākajos amatos. Augstākajos amatos līdz kaut kādam līmenim vairums darbinieku ir sievieši, līdz AD8 kategorijai Vairums ir sieviešu. AD8 ir augstākā pakāpe zem nodaļu vadītāja amatiem. Tieši pēc AD8 sākas augstākais un stāvākais karjeras kāpums. Ja pavērojam, kas notiek nodaļu vadītāju vidū, tad tur 74,5% ir vīriešu un tikai 26,5% nodaļu vadītāju ir sievietes. Paskatīsimies, kas notiek augstākā līmenī, direktora līmenī. Direktora līmenī ir zināms uzlabojums. 66,4% ir vīrieši un 22,6% ir sievietes. Ja mēs skatāmies ģenerāla direktora līmenī, tad tur ir septiņi vīrieši un četras sievietes. 73,7% līdz ar to ir vīrieši un 36,4% ir sievietes. Gribu norādīt, ka šie skaitļi patiesībā liecina par būtiskām izmaiņām un uzlabojumiem situācijā pēdējo piecu gadu laikā. Kā prezidents Šulcs mums saka savā vēstulē, laika posmā no 2006. gada līdz šim brīdim, Eiropas parlaments ļoti skaidri ir ievirzījis šo te jautājumu tādā attīstības gultnē. Uh, to nodrošina Eiropas parlamenta vadība, birojs, kurš uh, apņēmās atbalstīt sievietes augstākos amatos. Pēdējo piecu gadu laikā pirmo reizi parlamentu pastāvēšanas vēsturē ģenerāla sekretāra asistente ir sieviete. Tā ir Frančeska Rati, un tas tiešām ir pirmo reizi šī parlamentu vēsturē, ka kāda sieviete ir sasniegusi tik augstu posteni parlamentu administrācijā. Šie te manis pieminētie skaitļi liecina par to, ka vairums parlamentu darbinieku ir sievietes, taču lielākā daļa no viņiem koncentrējas zemākos amatos. Skatoties augstākos kategorijās, mēs redzam vairāk vīriešu nekā sieviešu. Nu, līdz ar to varētu rasties jautājums. Kādēļ sievietēm ir problēmas ar augstāku kategoriju saņemšanu. Nu, paskaidrojums ir tāds. Daudzas sievietes vispār nepiesakās augstākiem amatiem. sievietes netik ļoti vēlas virzīties augšā pa karjeras kāpnēm. Eiropas parlamenta administrācijā, tāpat kā citās iestādēs, galvenais iemesls, kādēļ sievietes nevēlas tik strauji virzīties pa karjeras kāpnēm, ir tas, ka viņām ir grūti apvienot darba un ģimenes dzīvi. Mūsu darba vide šeit, Eiropas parlamentā, uh, varētu tikt uzskatīta par ļoti pateicīgu. Tā piedāvā tiešām daudz iespējas. Ne jau visām sievietēm ir tādas iespējas un garantijas kā parlamenta darbiniecēm. Šeit mums ir dažādas struktūras, kas palīdz sievietēm, kurām ir ģimenes. Mēs piedāvājam eh, vecāku atvaļinājumu, mātes atvaļinājumu, kas ir garantēts darba līgumā. Uzskatām, ka mēs daudz palīdzam sievietēm, kas strādā pie mums. Un tomēr, neskatoties uz visu šo atbalstu, eh, stikla griezti tomēr pastāv arī šeit. Un šķiet tieši tie neļauj sievietēm, kas ir pat ārkārtīgi apdāvināts un spējīgas sievietes, neļauj ieņemt augstākus amatus. Jo pienāk kaut kāds brīdis karjerā, kad sieviete vairs nespēja savienot darba dzīvi ar viņas privātajām ģimenes vajadzībām. Ļoti augstos posteņos ir grūti apvienot šīs abas dzīves dimensijas, un tādēļ arī sievietes netiecas pēc pašiem augstākiem amatiem. Nu, protams, situācijas var būt ļoti atšķirīgas. Uh, konkrētās ģimenēs. Varbūt, ka kādai sievietei ir bērni, kas jāpieskata, varbūt ģimenē ir kāds invalīds vai vecāks cilvēks, par kuru sievietei ir jārūpējas. Protams, ir ļoti daudz vientuļo māšu, kas um, atbild par ģimeni visos aspektos. Māte varbūt ir vienīgā pelnītāja un arī vienīgā, kas uh, rūpējas par uh, bērniem, par ne, nepilngadīgiem bērniem. Interesanti vērot, ka pat tik pateicīgā un privileģētā darba vidē kā šeit Eiropas parlamentā galvenās barjeras, karjeras kāpumam sievietēm saistās tieši ar ģimenes un darba dzīves un pienākumu apvienošanu. Mēs esam uzrunājuši dalību valstis un dalību valstu parlamentus Gribējām zināt, vai jums ir kādas stratēģijas vai ir kaut kādi iekšējie noteikumi, kas attiec uz personālu un kas palīdzētu risināt šo problēmu? Saņēmām atbildes no dalību valstīm. Un šīs atbildes liecina par to, ka tikai četru valstu parlamentos ir konkrētas programmas, kas attiec uz uh, sievietēm. Tās ir Somija, Vācija, Nīderlanda un Ungārija. Tikai šajos četros parlamentos ir iekšējie iekšējā stratēģija, programma vai kādi pasākumi, kas palīdz sievietēm apvienot dažādos pienākumus, ieskaitot arī darba pienākumus. Protams, tas ir ļoti satraucoši, ka no 27 dalībvalstīm tikai 4 valstu parlamenti šķiet ir padomājuši par to, ka viņi varētu risināt konkrēti specifiskas sieviešu problēmas. Nu, tas nav iepriecinoši. Parlamentārieši ir tie, kas uh, balso par likumiem, veido tos, kas izstrādā noteikums, un ja viņi paši nepara, nerāda labu piemēru, tad īpaši ekonomiskās krīzes apstākļos privātu uzņēmumu, uzņēmumu, kas kotējas biržā un nodar, darba devēja kopumā, tie, kas strādā ārpus valsts sektora, nekādā gadījumā nemēģinās uh, Eh, rīkoties saskaņā ar dažādiem priekšrakstiem, kas aicina atvieglot sievietes dzīvi, palīdzot viņai darbā un ģimenē. Domājam, ka e, iestādēm ir jārāda pareizs piemērs šajā jomā Ja tās to nedarīs, tad būs daudz grūtāk nodrošināt priekšrakstu ievērošanu citur. Vispirms ir jāsakārto pašiem sava māja un jārāda piemērs, kā var efektīvi palīdzēt sievietēm. tas arī būs uzskatāms piemērs paskaidrojums tam, kādēļ sievietēm ir nepieciešama šāda īpaša palīdzība, lai tās varētu sasniegt karjerā tādu patušu līmeni kā vīrieši. Vēl gribētu minēt dažus skaitļus. Šo skaitļus es pieminēju jau vakar, kad organizējām semināru kopā ar žurnālistiem. Šie skaitļi ilustrē Eiropas iestāžu darbu. Pāriesim no personāla uz Eiropas parlamenta deputātiem, tātad vēlētos tautas pārstāvjus, kas strādā šeit Eiropas parlamentā. Es domāju, ka skaitļi šeit ir daļrunīgāk par vārtiem. Skatīsimies arī uz augstākajiem ierēģiem Eiropas komisijā. Eiropas komisijai ir bijuši 12 prezidenti vēstures gaitā visi vīrieši, nevienas sievietes viņu vidū nav. Gustafson kungs vakar seminārā mums atgādināja, ka šajā te prezidentu sarakstā nav nevienas pašas sievietes. Šorīt Viens no kolēģiem kā joku atsūtīja man ēpastu. Šajā ēpastā ir Eiropas centrālās bankas darbinieku sejas. Tās, tas ir grupas foto. Šis grupas foto varbūt pārsteidz cilvēks vēl vairāk nekā vārdi, jo šajā bildē arī nav nevienas sievietes, tie ir augsta līmeņa ECB darbinieki. Eiropas parlamentam ir bijuši 29 prezidenti. Tikai divas no šiem 29 cilvēkiem bija sievietes - Simona Veila un Nikola Fontēna. Divas no 29 prezidentiem. Nu, jūs paši varat aprēķināt procentuāli, cik daudz tas ir. Vēl par Eiropas parlamentu. 1979. gadā Eiropas parlamenta deputāti tika tieši ievēlēti pirmo reizi. Toreiz 17% deputātu bija sievietes. Pēc 30 gadiem 2009. gadā, kad tika ievēlēts šis sasaukums, Sievietes veido apmēram 34% no visiem ievēlētiem deputātiem. Tātad 30 gadu laikā sieviešu proporcija ir pieaugusi divkārt. Domāju, mums jābūt diezgan apmierinātiem ar šādu panākumu. Jo, ja salīdzinām šo situāciju ar situāciju dalību valstu parlamentos, un šeit es domāju visas 27 dalību valstis, tad vidējais sieviešu skaits ir tikai 25% tātad mazāk nekā šeit Eiropas parlamentā. Ja paskatāmies uz tām sievietēm, kam ir ļoti augsti amati Eiropā, nu, teiksim, ministru amati, tad tādu sieviešu ir mazāk 23% vidēji dalību valstīs. Domāju, ka tā ir viela pārdomām. Ir ļoti grūti uzrunāt pilsonisko sabiedrību, uzņēmumus, aicinot viņus izvirzīt kvotas vai mērķus dzimumu līdztiesības panākšanai, tad, ja pašas iestādes nebūtu nav sasniegušas šos mērķus. Eiropas parlamenta prezidents savā vēstulē runā par Eiropas parlamentu un saka, ka komiteju priekšsēdētāja iecelšana un parlamenta viceprezidenta iecelšana notiek pēc politisko grupu vēlmes, proti politiskās grupas piesaka kandidātus un pēc tam deputāti balso par viceprezidentu kandidātiem un komiteju vadītājiem. Taču šajā sasaukumā politiskās grupas diemžēl neievēroja šo te dzimumu līdztiesības principu. 2009. gadā Eiropas parlamentam bija sešas sievietes viceprezidents. Jūs zinat, ka pēc divi ar pus gadiem notiek uh, augstāko amatu pārvēlēšana Eiropas parlamentā, un tad politiskās grupas izvirzīja tikai trīs sievietes kandidātas. Trīs no 14 viceprezidentiem ir sievietes. Tātad atkal daļrunīgs skaitlis. Ja runājam par komiteju priekšsēdētājām, tad kopumā Eiropas parlamentā ir 22 komitejas un uh, apakškomitejas, un katrai no tām ir priekšsēdētājs. 2009. gadā bija desmit sievietes komiteja vadītājs, šodien vairs tikai astoņas. Atkal skaitļi pasliktinās. Un tā es varētu turpināt un stāstīt jums daudz un dažādus piemērus. Taču es domāju, ar to pietiks. Šie skaitļi pietiekami labi parāda, to, ka mēs patiesībā esam sasnieguši kādu kritisko punktu. Pēdējo nedēļu laikā ir notikušas debates par komisijas priekšlikumu ieviest kvotas biržās reģistrētu uzņēmumu valdēs dzimumu kvotas, un par to ir notikušas debats pēdējā laikā. Komisāra Redinga norādīja, ka tas tiešām izraisa liels bažas, ka vidēji tikai 10% šo te valdes locekļu ir sievietes. Varbūt, ka šis skaitlis var sasniegt 13%, kas ir mazāk nekā 10%, vairāk nekā 10%, bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti zemi. Pamatoties uz šiem datiem un šo situāciju, komisāra Redinga uzsāka debates, kuru mērķis nav ieviest obligātas kvotas, bet eh, šo debašu mērķis ir mēģināt iesaistīt arī privātos uzņēmumus šajā kustībā. Redingas kundze tiešām tic, ka arī brīvprātīgi varētu uzlabot sieviešu proporciju. Jūs iespējams zināt, ka šo debašu rezultāts ir ļoti satraucošs un nepatīkams. Gadu pēc tam, kad daudzi uzņēmumi tika ieviesuši kaut kādus pieņemamus standartus, mēs redzam, ka ir tikai 24 uzņēmumi, kas ir uh, kotējušies biržā, kas pilnībā ir ievērojuši šo te dzimumu līdztiesību. Tādēļ Redingas kundze uzsāka publiskās debates un konsultācijas, kas beidzās šī gada maijā. Viņa vēlējās uzrunāt tieši sievietes pilsones un strādājošās sievietes un ierosināt sekojošo. Ierosināt normatīvo procedūru, izstrādāt direktīvas priekšlikumu, kurā tiktu pieminētas obligātās dzimumu kvotas. Tūdaļ pēc tam grupa dalību valstu izveidoja bloķējošo minoritāti. Dokuments vēl nebija tapis. Viss, ko Redingas kundze bija izdarījusi, bija pateikusi savu vēlmi izstrādāt šādu direktīvu. Nekādu satraucošu dokumentu vēl nebija, nedz arī uz papīra rakstīt priekšlikumu, kurus varētu apspriest. Vienkārši šāds paziņojums par iespējamo direktīvu izveidoja šo te bloķējošo minoritāti, kur apvienojas valsts, kas bija pret to. Ir jau vairākas Eiropas Savienības dalība valsts, kurām ir nacionālajā tiesība akti par kvotām. Un tās var sniegt visiem. Jā, um, iespēju caur palielinātu sadarbību, uzstādīt šo a, labo piemēru. Tad nobeigumā, cik tālu es to zinu, tad es nekad neesmu īpaši atbalstījusi kvotas, jo kā sieviete vienmēr esmu domājusi, ka sievietēm, gluži tāpat kā visiem pārējiem, vajadzētu a, virzīties pa karjeras kāpnēm, balstoties uz sasniegumiem, viņu pašu spējām uh, balstoties uz tām īpašībām, kas viņai piemīt. Uh, es nedomāju, ka uh, kāds, kurš nedaudz citādāks, tiktu iepriekš izvērtēts kā vājāks vai mazāk inteliģents. Tie ir stereotipi. Sievietes var ļoti veiksmīgi sasniegt ļoti augstu līmeni uh, savās karjerās, tās sievietes var saskaņot profesionālo un ģimenes dzīvi, es to vienmēr esmu tā uzskatījusi. Bet stereotipi vēl joprojām pastāv. Pastāv šķēršļi, fiziski šķēršļi, īsti šķēršļi, kā piemēram um, trūkst palīdzības uh, sievietēm saskaņot profesionālo un ģimenes dzīvi. Uh, sievietēm nav pieejama šāda palīdzība pakalpojumi Un ja tādi nav pieejami, tad uh, ir skaidrs, ka mēs nevaram pavadīt visu savu laiku tikai profesionālajā jomā. Lēmumu pieņemšanas līmenī mēs esam uh, minējušas jau ļu, vairākas ļoti svarīgas sievietes, kas ir augstos amatos. Mēs runājam par parlamentu, ECB, Eiropas komisiju un arī politiskajām partijām. Un tikai pēdējā uh, Sasākumā pierādījās, kad pienāk izvēles laiks, tad tās izvēlās vīriešus. Var jau. Dati rāda, es nerunāju par savu personisko pieredzi, bet dati rāda pilnīgi pretējo pieredzi. Starp augstskolu absolventiem 60% augstskolu absolventu Eiropā ir sievietes un sievietes ir arī aktīvākas a, apmācībās, jo īpaši augsta līmeņa apmācībās, gan universitātes līmenī a, un arī a, maģistra studija līmenī. To rāda statistika, tie ir Eurostat dati, es neizdomāju šos skaitļus tikai tādēļ, lai labāk pamatot savu personīgo viedokli. Tad nobeigumā vēlos teikt, ka tam vajadzētu būt mūsu izējas punktam ka balstoties uz uh, sasniegumiem un arī efektivitāti par to runā arī Redingas kundze, kur ir iesniegusi uh, datus par tiem uh, uzņēmumiem, uh, kuros ir augsta sieviešu pārstāvība, ka tie sasniedz labākus rezultātus. Uh, šie uzņēmumi arī rāda zemāku korupcijas līmeni, kas ir milzīga problēma Eiropas Savienībā. Es vēlētos sākt ar uh, pozitīvajiem datiem, bet tajā pašā laikā runāt arī par negatīvajiem datiem, kā piemēram sieviešu trūkumu uh, likumdošanas iestādēs uh, par šīm samazinātajām iespējām apvienot profesionālo un ģimenes dzīvi. Uh, mūsu darba uh, grupā, arī Eiropas parlamentā un komisijā ja mēs sadarbosimies, tad mēs varam uzsākt šādu uh, labās prakses rādīšanu. Mēs varam rā parādīt piemēru um, pilsoņiem, iesaistīt uh, sievietes lēmumu pieņemšanas uh, procesā. Tas ir um, vēl kāds mērķis, kas ir noteikts dokumentā. Ja uzdod jautājumu sievietēm, kā jūs redzat nākotni, uh, tad sievietes, diemžēl, ir visnegatīvāk noskaņotās par nākotni. Tas ir tādēļ, jo tādēļ, ka sievietes ir uh, nobežījušās domājot par savu darbu, sievietes ir no, nobežījušās par savām pensijām. Vēl joprojām pastāv atšķirība samaksā uh, starp sievietēm un vīriešiem 17% atšķirība darba samaksā par vienu to pašu darbu sievietēm un vīriešiem. Arī par šo jautājumu mums ir jādomā. Tagad vēlējos, vēlētos jums pateikties par uh, klausīšanos un vēlējos uh, jūs aicināt iepazīties ar šo plašo materiālu, ko ir sagatavojis mūsu sekretariāts. Tas sniedz ieskatu pašreizējā situācijā. Un tagad ir laiks uzklausīt eh, jautājumus, vai arī varat informēt par situāciju jūsu valstī. Ir iespējas teikt jūs komentārus. Good morning, everyone. I understood there right now no questions, and Vice President Ms. Angelili. Tagad ir iespēja uzdot jautājumus, un Anģelīlī kunga, kundze lūdzu man uh, īsi minēt, esmu Jūta Šulc, esmu uh, Kopek pārstāve. Es vēlējos pateikties abiem organizētājiem šodien, gan Gustafsona kungam, kas ir uh, sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas vadītājs un Anģelīlī kundzei vēlēs pateikties par šo iespēju, ja izteikt īsu uh, komentāru, kas ir COPEC. Mēs esam īsa uh, padomdevēja grupa. Parlamentā sastāv no astoņiem locekļiem, četri pārstāv uh, darbinieku komiteju un uh, uh četri pārstāv administrāciju. Pašreizējos apstākļos mums nav nekāda budžeta, kolēģi atrodas gan Luksemburgā, gan Briselē. Tad uh, mūsu sanāksmes notiek ar video konferenču palīdzību. Mums visiem ir pamatdarbs, uh, uh, un kopek, darbs kopek ir tikai papildarbs, bet mēs esam ļoti apņēmīgi tajā strādāt. Mūsu mērķis ir veicināt tolerantu un iekļaujošu darba vidi Eiropas parlamentā, un mēs šo mērķi īstenojam, uh, sagatavojot uh, atzinojums, jo uh, īpaši attiecībā uz uh, darbinieku um, noteikumiem. Mēs sadarbojamies ar parlamenta komitejām un uh, arī ar uh, augsta līmeņa darba grupu uh, par dzimumu līdztiesību un dažādību. Mēs rīkojam arī nelielus uh, pasākumus, lai veicinātu uh, sapratni, un tad mēs arī neformāli uh, sniedzam padomus, ja uzskat, kas parlamentam saistībā ar darbinieku noteikumiem. Mūsu mērķis ir šī politiskā apņemšanās. Mēs esam sagatavojuši arī tādu nelielu brošūru, kuru varat atrast šajā telpā. Tajā esam mēģinājuši noteikt kopek uh, mērķus periodam no 2011. līdz 2014. gadam. Esam ļoti pateicīgi uh, personāla ģenerāla direktorāta uh, līdztiesības uh, darbam. Viņu darbs ir ļoti nozīmīgs pamats arī mūsu darbam. Jūs uzklausījāt statistiku, ko, šo, ko jūs šorīt iepazīstināja Anģelīlī kundze. Uh, Kopek uzskata, ka Eiropas parlaments līdz ar citām Eiropas Savienības institūcijām eh, būtu jāuzskata, ka eh, tam vajadzētu kļūt par paraugu dzimumu līdztiesības jomām. Mēs uzskatām, ka pēdējo desmit gadu laikā ir panākts eh, ievērams progress, bet galējais mērķis vēl joprojām nav sasniegts. Jūs jau dzirdējāt, ka sieviešu pārstāvniecība vidējās vadības līmenī ir ļoti ir nepietiekams. Kopek uzskata, ka atslēga ir elastīgums. Mūsu darba vidī ir nepieciešams vairāk elastīguma un ir jāturpina šie apmācības un uzmanības piesaistīšanas veicināšanas pasākumi. Esam priecīgi, ka šodien mums ir iespēja apmainīties ar viedokļiem ar nacionālajiem parlamentiem. Ar lielu interesi izlasījām uh, atbildes, kas tika iesūtītas no ECPRD. Esam saņēmuši uh, uh, atbildes arī no Nīderlandes parlamenta, bet priecātos saņemt plašākas detaļas. Uh, Kopek ļoti labprāt uzklausītu jūsu viedokli šodien, vai jūsu valstīs pastāv COPEC, vai jūsu nacionālais parlamentos pastāv varbūt līdzīgas struktūras, ja jā, tad kāda ir pieredze, runājot par darba ikdzīves pasākumi, mēs esam parlamentā novērojuši, ka jebkādi pasākumi, kas veicina šo um, līdzsvaru, tad šos pasākumus biežāk atbalsta uh, sievietes. 80% sieviešu atbalsta šādus pasākumus, vai tas būtu daļēja laika darbs vai uh, vecāku atvaļinājums. Vai jums ir arī līdzīga pieredze, un tad, ko jūs darat, lai uh, vairāk iesaistītu un nodrošinātu vīriešu atbalstu. Ko jūs darāt, lai uh, veicinātu lielāku sieviešu pārstāvniecību augstos amatos, vai tās ir apmācības vai kas cits? Vai jūs parlamentos esat novēlojuši kādu segregāciju attiecībā uz šiem uh, augstākiem amatiem? Sniegšu kādu piemēru, piemēram, um, uh, parlamentā um, drošības uh, nodaļā visi nodaļvadītāji ir vīrieši Un tagad es vēlētos uzklausīt, ar lietu lielu interesu klausīšu arī jūsu viedokļus. Paldies! Ci sono delle richieste di intervento. Eh, in... Paldies, vai kāds vēlētos izteikties? Sāksim ar Klivetī kundzi. Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi, paskaidrojiet, no kādas dalībvalsts jūs esat un kāds ir jūsu amats. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Mani sauc Minodoro Klivetti, esmu Eiropas parlamenta deputāte. Īsnībā strādāju šeit tikai dažus mēnešus. Esmu no Rumānijas. Pirms kļuvu par Eiropas parlamenta deputāti, biju Rumānijas parlamenta deputāta. Darbojos Rumānijas parlamentā jau 18 gadus. Esmu priecīga, ka šodien šeit varu sveikt vairākus no saviem bijušajiem kolēģiem. Esmu strādājusi ar šiem cilvēkiem dažādās kapacitātēs, un pirmkārtām es vēlētos sveikt jūs, Anča Līlī kundze un arī Gustafsona kungs, par to, ka esat norganizējuši šādu tik ļoti interesantu pasākumu. Esmu pārliecināta, ka šī konference spēlēs ļoti nozīmīgu lomu uh, dažādu tēmatu tālākā izpratnē. Tāpat arī cerams mēs radīsim risinājumus dzimumu līdztiesības problēmām. Ir jāatcerās, ka dalībvalstu parlamentārieši arī var dot savu ieguldījumu. Esmu pārliecināta, ka jaunais līgums, kas ir devis Eiropas parlamentam daudz vairāku pilnvaru, uh, ļaus mums atrisināt veselu virkni Eiropas problēmu. Tādējādi mums būs arī mm, vajadzīgā pārliecība radīt dzimumu līdztiesības tīklu. Eiropas parlaments ar saviem pārstāvjiem un jo īpaši ar savu dzimumu līdztiesības komiteju, ko vada Gustafsona kungs, arī varēs iesaistīties Tādējādi dzimumu līdztiesības jautājumi varēs tikt eh, risināti daudz plašākā Eiropas mērogā. Tad, kad mēs skatāmies uz šo situāciju, mēs varam konstatēt, ka visur Eiropas Savienībā problēmas ir ļoti līdzīgas. Ir pilnīgi skaidrs, ka katrai dalību valstī ir tiesības lemt par savu dzimumu līdztiesības likumdošanu atsevišķi bet ir jāatcerās, ka pastāv vairākas direktīvas, kuras eh, varētu daudz labāk regulēt tādus jautājumus kā sieviešu dalība augsta līmeņa amatos, Tāpat arī šīs direktīvas skata citus dzimumu līdztiesības jautājumus. Uzskatu, ka šādas direktīvas varētu būt labs risinājums un tās varētu noderēt eh, šādu problēmu risināšanā. Tagad pievērsīšos Anģelīlī kundzes minētajai problēmai. Es varētu komentēt eh, Eiropas parlamenta darbinieku jautājumu. Šeit eh, iekļaušu arī asistentus. Cik tālu es zinu, ir ļoti daudz sieviešu, kas darbojās kā deputātu asistentes. Man, kā sievietei deputātei, ir uh, ļoti labas attiecības ar uh, savu asistenti. Protams, mēs visas esam norūpējušās par dzimumu līdztiesības jautājumiem un uzskatu, ka mēs varētu uzslavēt Eiropas parlamentu kādā konkrētā jautājumā. Proti, mēs palīdzam uh, savām darbiniecēm uh, Uh, rūpēties par bērniem. Proti, tiek nodrošināts uh, bērnu dārsts darbinieku bērniem. Es zinu, ka manai asistentei tas ļoti palīdz. Viņa zina, ka viņa var mierīgi strādāt, kamēr bērns uh, tiek aprūpēt šajā bērndārzā. Varbūt tā liekas tāda sīka detaļa, bet sievietēm tas ir ļoti nozīmīgi. Kā jau jūs teicāt, uh, ģimenes un darba dzīves līdzsvarošana pirmām kārtām ir tieši sieviešu problēma, nevis vīriešu problēma. Tas būtu viss, ko vēlējos teikt. Man ir liels prieks, ka varu piedalīties šīs dienas sanāksmē, un vēlreiz liels paldies Anģelīlī kundzei un Gustafson kungam par šo izcilo iniciatīvu. Vēlreiz vēlētos sveikt arī dalību valstu parlamentu deputātus. Es ceru, ka šodien mums būs patiešām rezultatīvas diskusijas. Lielas paldies! Lauriškas kundze. Mani sauc uh, Laurika, es esmu Bundestāga deputāte un es uh, darbojos uh, sieviešu, uh, jauniešu un senioru tiesību komitejā. Uh, Esmu darbojusies arī pašvaldību politikā un esmu arī eh, juriste, advokāte. Bez tam eh, viena pati esmu izaudzinājusi arī trīs bērnus. Uzskatu, ka ir ļoti Labi, ka mēs tiekamies šāda veida sanāksmē, kur tiek pārstāvēti ļoti dažādi viedokļi. Uzskatu, ka līdztiesības politika, ja runa par sievietēm, ir um, nokļuvusi tādā punktā, vismaz uh, par to liecina diskusijas Vācijā, kur, manuprāt, ar šo vajadzētu risināt šo centrālo jēdzienu. Kāpēc vēl ar vien uh, sievietes ir tik maz pārstāvētas uh, tādos amatos, kur tiek pieņemti lēmumi? Uzskatu, ka šis centrālais jēdziens nesaistās ar uh, līdztiesību, bet gan ar eh, sieviešu vēlmi piedalīties vai nepiedalīties eh, šādos varas amatos. Tad te ir runa par to, vai sievietes vēlas gūt sev vairāk ietekmi vai nē. Manuprāt, mūsdienās šī līdztiesības politika netiek saistīta ar galvenajiem jēdzieniem, un, manuprāt, ir pienācis laiks beidzot skaidri paust šos galvenos argumentus. Vācijā ir ļoti daudz dažādu priekšrakstu, ir ļoti daudz dažādu tiesību aktu, un tieši administratīvajā ziņā tiek runāts par um, karjeru, par karjeras iespējām sievietēm Bundestāgā, par to, kā sievietes var virzīties pa karjeras kāpnēm. Tāpat arī mums ir ļoti daudz dažādu ziņojumu, Manā komitejā mēs darbojamies arī ar šo ziņojumu rezultātiem. Varam konstatēt, ka ietekmes sfērās, jeb uh, varas sfērās, vēl ar vien uh, ir pārāk maz sieviešu. Sievietēm šeit nav teikšanas. Līdz ar to tiek izvirzītas dažādas prasības politikā, uh, proti veicināt, lai sievietes varētu piedalīties šajos varas amatos. Par laimi, e, sieviešu skaists valsts e, sekretāru amatos pieaug. Tā skaitā arī tieslietu ministrijā. Ļoti daudz sieviešu darbojas e, administratīvajos vadošajos amatos. Tātad šeit es runāju ne, tik, ne par politiskiem amatiem, bet par augsta līmeņa administratīvajiem amatiem. Uh, Varu pieminēt šeit eh, vairākas ministrijas, tā skaitā ekonomikas ministrija, vidas ministrija un citas. Procentuāli sieviešu skaists eh, vidējā līmenī vēl ar vienu ir daudz eh, augstāks nekā augstajā, augstā līmeņa amatos. Es vēlētos arī mazliet komentēt Anģelīli kundzes teikto Ir jāatcerās, ka sievietes, eh, plānojot savu karjeru, nevienmēr skaidri pauž savu vēlmi virzīties uz augšu pa karjeras kāpnēm. Tā ir ļoti liela atšķirība no vīriešiem. Mums vajadzētu paskatīties arī uz eh, padomēm, uz valdēm, uh, Pašlaik eh, arī Vācijā notiek diskusijas par kvotu ieviešanu. Šīs diskusijas ir ļoti pretrunīgas Vācijā, un mērķu noteikšana gad, gan administratīvajā jomā, gan arī dažādās ietekmes sfērās mums deputātu vidū ir ļoti būtiskas. Tieši tāpēc mēs vēlamies arī veicināt to, lai uh, tas tiktu uzskatīts kā tāds vadošo amatu pienākums. Es varu konstatēt, ka šajās ietekmes sfērās, piemēram, eh, finansēs un ekonomikā, mm, sievietes gandrīz vispār nevar sastapt. Ļoti uzmundrinošs tomēr Vācijā ir fakts, ka mums ir ļoti augsti kvalificēta mm, kanclere, tā darbojas kā tāds modelis tam, ka sievietes var un spēja daudz ko paveikt. Un tas būtu viss, ko vēlējos teikt šajā pirmajā uzstāšanās reizē. E, sicuramente la, la cancelliera Merkel è... E... Jā, noteikti. Kanclere Merkele ir viena no pavisam nedaudzām sievietēm premjerministrēm vai valdības vadītājām. Un uh, Es nedomāju, ka viņu varētu dēvēt par vāju sievieti. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Moreiras kundze lūdzu. Paldies! Es vēlētos visus sirsnīgi sveikt, kas ir izlēmuši piedalīties šajā sanāksmē. Izteikšos pavisam īsi. Parlamentā var veikt ļoti konkrētus pasākumus. Piemēram, Portugālē mums ir ieviesta kvota. Esmu vienmēr atbalsties kvotu ieviešanu. Taču šķiet, ka tagad kvotas runā pretī sieviešu panākumiem, sieviešu spējām pašām kaut ko sasniegt bez kvotām. Bieži vien tas tiek saistīts ar zināmu diskrimināciju. Ja mēs vēlamies noteikt konkrētu skaitu sieviešu, kurām ir jāieņem šie amati, tad, protams, mēs vēlamies, lai šīs sievietes būtu daudz ko sasniegušas, lai viņām būtu uh, konkrēti panākumi. Tāpat arī vēlētos pieminēt eh, ģimenes un darba dzīves līdzsvarošanu. Par šo tēmatu tiek bieži runāts arī Eiropas parlamentā, un, manuprāt, šī problēma vēl ar vienu nav atrisināta. Es domāju, ka dalībvalstu parlamenti varētu darboties kā piemērs. Ir jānodrošina tāda darba vide, uh, sievietēm, lai tās varētu atbilstoši strādāt. Tieši tāpēc arī ir jāpieņem dažādi normatīvie akti. Šie normatīvie akti ir ne tikai jāpieņem, tie ir arī jāīsteno, tie ir jāakceptē un jāintegrē mūsu ikdienas dzīvē. Tāpat arī vajadzētu nodrošināt, lai šī prakse tiek ieviesta parlamentos. Noteikti var arī izmantot vecāku atvaļinājumus, vajadzētu uzsvērt, ka šeit nav runa tikai par sievietēm, bet gan par vīriešiem. Tāpat arī ir jādomā par privāto sektoru. Šeit parādās dažādas ekonomiskas iniciatīvas, tāpat arī ir jādomā par uh, vienādām iespējām visiem. vajadzētu nodrošināt, lai um, sievietes um, spēj sevi aizstāvēt, lai nav tā, ka viņām pārmet, ka viņas ir ieliktas konkrētā amatā tikai sava dzimuma dēļ. Neskatoties uz ieviestajām kvotām institūcijās Portugālē, vajadzētu nodrošināt arī vienādas iespējas, tad šeit ir runa par iespēju vienlīdzību. Uh, Šeit uzskatu Eiropa varētu palīdzēt. Mums ir vajadzīgs īsts dialogs starp atsevišķām Eiropas dalībvalstīm. Vajadzētu atcerēties par tām valstīm, kas visvairāk cietušas finanšu krīzē. Eiropas institūcijas vienmēr aicina nodrošināt labāku dialogu starp valstīm, lai varētu īstenot pasākumus. kas vērsti uz bezdarba samazināšanu. Lisabonas līgums ir pātrinājis ļoti daudzus jautājumus, taču, diemžēl, dialogs starp Eiropas Savienību un atsevišķām dalībvalstīm vēl ar vien ir diezgan nodalīts. Lai nodrošinātu labāku pārstāvību ECB un citās institūcijās, ir jāpanāk, lai Eiropa varētu darboties. Paldies! Būtu ļoti labi, ja varētu norganizēt eh, pasākumu, kur mēs varētu runāt par bezdarbu, kas skar sievietes, jo īpaši jaunas sievietes. Statistika par eh, bezdarbu jaunu sieviešu vidū ir ne tikai uztraucoša, īsnībā šie skaitļi jau ir sasnieguši dramatiskus apmērus. Tieši tāpēc mūsu uzdevums ir sniegt atbildes, dot cerību visām šīm jaunajām sievietēm, kas uh, gaida to ne tikai no saviem parlamentiem, bet arī no Eiropas parlamenta un no citām Eiropas institūcijām. Šīs sievietes vēlas redzēt kaut ko taustāmu, tās vēlas saņemt uh, cerības. Mēs riskējam ar to, ka vesela paudze kļūs par zudušo paudzi, kā to minēja SVF prezidents. Paradoxālā kārtā tieši jaunas sievietes visvairāk cieš no šīm problēmām, tie nav jauni vīrieši. Vēl kāds punkts, ko mēs varētu uzsvērt. Mēs nevaram pieļaut, ka sievietes maksās visaugstāko cenu par šo krīzi. Pašlaik sievietēm nav vienādas tiesības, un noteikti mēs eh, nevaram akceptēt to, ka krīze kļūs par tādu kā argumentu tam, ka mēs aizmirsīsim par sieviešu tiesību ievērošanu. Filatovas kundze. Paldies! Karija Filatova. Esmu no Somijas eh, parlamenta. Manuprāt, eh, šis temats, par ko mēs spriežam, ir tāds diezgan neskaidrs. Šis temats saistās ar ļoti daudziem praktiskiem jautājumiem. Uh, Piemēram, dārziņi. Mēs uzskatām, eh, ka tas ir šķērslis eh, sievietei profesionāli attīstīties, bet, manuprāt, tas ir šķērslis arī vīriešu darbā. Somijā esam daudz runājuši par šiem jautājumiem, mums ir ļoti liela pieredze, kuru varētu eh, pārveidot tādos ļoti noderīgos instrumentos. Katrā uzņēmumā, kur ir vismaz 30 darbinieki, eh, ir jānodrošina dzimuma līdztiesības programma. Šiem uzņēmumiem ir jāveicina sieviešu līdztiesība. Sievietēm ir jāveic vienāds darba apmērs par vienādu algu un tā tālāk. Mums ir vēl kāds instruments, kas arī ļoti labi darbojas mūsu parlamentā. Esam konstatējuši, ka bieži vien sieviešu amata pienākumi un vīriešu amata pienākumi ir nošķirti. Tāpēc esam raduši risinājumi. Tas ir pozitīvās diskriminācijas gadījums, kur uh, mēs uh, centāmies nodrošināt, lai nebūtu tā, ka konkrētos amatos ir mazāk sieviešu nekā vīriešu. Esam centušies arī gāzt sienas, kas nodala vīriešus no sievietēm. Tad, kad tiek pieņemta programma veicināt dzimumu līdztiesību, tad pēkšņi viss kļūst iespējams. Arī mūsu likumdošanā ir ļoti daudz tiesību aktu, kas veicina caurdzamību. Tādējādi uzreiz var konstatēt eh, dzimumu nevienlīdzības gadījumus. Mums ir arī jānodrošina, lai tiesību akti šajā jomā tiktu piemēroti. Tādējādi tiek radīts vienāds ietvers dzimumu līdztiesības nodrošināšanai visos līmeņos. Esam panākuši vienošanos, ka jebkurā valdībā ir jābūt vismaz vienam departamentam, kas spriež par dzimumu līdztiesības jautājumiem, un šo departamentu vienmēr uztver ļoti nopietni. Viens no iemesliem, kāpēc pastāv tik lielas atšķirības sieviešu un vīriešu darba dzīvē, ir tas, ka uh, vairākās jomās darbojas hierarhijas principi. Mums ir jāsniedz sievietēm palīdzīga roka, lai tās varētu virzīties uz augšu pa karjeras kāpnēm. Esam atklājuši, ka uh, situācija uzlabojas gan uh, mūsu civildienestā, gan arī citās um, valsts sektora sfērās. Ir jānodrošina vienāda sieviešu pārstāvība pašvaldībās, visos līmeņos, sākot no pavisam mazām pašvaldībām līdz uh, lielākiem reģioniem. Kopumā mēs uzskatām, ka viena no svarīgākajām lietām ir eh, nodrošināt, lai darba devēju asociācijas un arotbiedrības sadarbotos un lai tiktu iesaistīts gan valsts, gan privātais sektors. Tādējādi mūsu centieni vainagosies panākumiem. Grazie, e innanzitutto. Paldies, Filatov kundzei. Tagad es gribētu sveikt mūsu vidū parlamenta viceprezidenti Podimatas kundze, kas tikko ieradās šeit. Viņa atbild par komunikācijas jautājumiem Eiropas parlamenta prezidijā. Viņa mūs uzrunās šo, šīs te, šo debašu beigās. Stankis kundze lūdzu nākamā runātāji. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es gribētu pateikties organizētājiem par šo pasākumu. Jūs šeit izvirzījāt ļoti pamatotus argumentus. Nav šaubu, ka tie, mūs aicina tiešām patiesi stiprināt saiknes starp Eiropas parlamentu un dalībvalstu parlamentiem, organizējot sēdes par dažiem no šiem svarīgajiem jautājumiem, lai mēs tiešām varētu risināt šos jautājumus, kopīgi nosakot, kādi pasākumi būtu veicami kāda politika būtu izstrādājama un kā mēs to varētu eh, komunicēt mūsu sabiedrībās. Domājam, ka tas jādara tā, lai tas ietekmētu visu Eiropu. Domāju, ka mūsu eh, sadarbībai jābūt tiešākai un efektīvākai. Savādāk man ir zināms šaubas par iespējām sasniegt rezultātus tuvākajā nākotnē, bet šādi rezultāti mums ir nepieciešami. Sieviešu tiesību jautājumi ir demokrātijas jautājumi. Mēs vēlamies vairāk Eiropas, un tādēļ mums ir jādomā par to, cik būtiska var būt sievietes loma Eiropas izveidošanā. Šīs te advancētās demokrātijas posma izveidošanā Eiropā un ekonomiskās krīzes pārvarēšanā. Anģelīli Kundze, E, savos e, pēdējos komentāros. Šeit jūs pieminējāt zaudēto paudzi. Tas patiešām ir ārkārtīgi satraucošs jautājums. Eiropā e, šķiet atsakās no potenciālās nākotnes. Ir pārāk daudz jauniešu, kas meklē darbu. Un tas, ka viņiem nav darba šobrīd, neļauj mums būvēt nākotni ražošanas produktivitāte krītas, krītas arī dzimstība Eiropā, un par to mums ir jādomā. Mēs nedrīkstam sadedzināt nākotni vai tiltus uz nākotni. Mums ir jāapzinās, ka mums ir nepieciešams demokrātiskās iespējas nākotnē, arī ekonomiskās iespējas. Sievietes potenciāli mēs nedrīkstam turēt zem pūra kā sveci. Uh, sievietes paver milzīgu potenciālu demokrātijas izvē, izvēršanai. Man ir vairāki jautājumi abiem līdzpriekšsēdētājiem. Es domāju, ka mums ir jāmēģina uzlabot Eiropas parlamenta regulas un tāpat arī dalību valstu uh, tiesību aktu kvalitāti. Mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem padziļināti. kādēļ augstākos amatus savā starpā sadala politiskās partijas. Vai mēs nevarētu mēģināt kaut kā to mainīt? Varbūt mēs varētu definēt noteikumus, kas mainīs mūsu darbību. Mums ir jāskatās, vai šādas iespējas pastāv. Par profesionālās un ģimenes dzīves apvienošanu Domāju, ka ir ļoti daudz dažādu pasākumu, kas pastāv uz papīra, bet kas netiek ieviesti dzīvē. Mums jāstrādā arī pie dažādām direktīvām un programmām. Ir jāaicina pārorganizēt vai reorganizēt nodarbinātības struktūras. Ir nepieciešama lielāka elastība profesionālās dzīves organizēšanā. Man ir savas domas par kvotām. Itālijā pastāv likums, ko pieņēma un apstiprināja Itālijas parlaments, Šis likums ir par biržās kvotātiem uzņēmumiem. Es gribētu, lai visā Eiropā būtu jauna direktīva šajā jomā. Domāju, ka tā ir jauna lieta, par ko mums jādomā. Mums jāuzstāja, lai šī direktīva taptu un tiktu ieviesta. Ir nepieciešama tiesību akti, kas veicina sieviešu pārstāvniecības mehānismu īstenošanu. Tiesību aktiem jābūt precīziem. Protams, man ir liela cieņa pret valsts suverenitāti un pret valsts konstitūcijām, taču es domāju, ka Eiropa varētu uh, piedāvāt vismaz kaut kādas mērķa skaidrs vai indikators, cik sievietēm būtu jābūt valstu administrācijām, varbūt vajadzētu arī piemērot sankcijas attiecībā uz valstīm, kas pārkāp šos te pamatnoteikumus. Šobrīd ļoti aktuāli ir vides jautājumi, mēs runājam par vides eh, noteikumu pārkāpumiem un pieņemam sankcijas attiecībā uz valstīm, kas pārkāp vides tiesību aktus. Varbūt, kā ar sieviešu jautājumu vajadzētu darīt tieši tāpat, kādēļ gan dzimuma līdztiesība būtu mazāk svarīga nekā vides jautājumi. Es domāju, ka nākamā cīņa, kurā mums būs jāiesaistās, būs cīņa par direktīvu, ko jūs, Anģelīlī Kundze, pieminējāt. Ja runājam par vietējām pašvaldībām, Es pārstāvu Itālijas senātu, proti parlamentu augšpalātu. Mēs, runāj, mēs šobrīd strādājam pie preferenču sistēmām. Konstitūcija paredz, paredz, ka mēs varam norādīt divas preferences balsojot. Mēs gribam mainīt tiesību aktus tā, ka uh, ja kāds izmanto šo te divu preferenču iespēju, tad ir jāizvēlas divi kandidāti un katrs no sava dzimuma. Tie ir tie konkrētie pasākumi, ko veicam Itālijā. Lielas paldies! Amana Tidū kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Paldies! Mani sauc uh, eh, Evangelijā Mana Tidū. Uh, un es pārstāvu Grieķijas parlamentu. Es vādu vienlīdzības jauniešu un cilvēktiesību komiteju Grieķijas parlamentā. Manuprāt, šīs dienas debatas ir ļoti svarīgas. Es gribētu jums nodot sveicienus no Grieķijas un pateikt, ka, protams, atmosfēra Grieķijā tiek atspoguļot avīžu pirmajās lapās visā pasaulē ir zināms par situāciju Grieķijā. Es klausījos tajā, ko teica Anģelīlī kundze un Gustafsona kungs. Piekrīt jums lielā mērā. Protams, esmu izlasījusi arī tos dokumentus, kas mums tika nosūtīti, gatavojoties šīs dienas sēdēji. Eh, šajos dokumentos bija ļoti daudz interesantas informācijas. Es gribētu pavisam īsi pastāstīt par to, kas notiek Grieķijas parlamentā, kāda ir situācija ar kvotām Tāpat gribētu runāt arī par sievietēm politikā. Visi šie jautājumi ir savstarpēji saistīti. Grieķijas parlamentā ir ļoti daudz sieviešu. 57% darbinieku ir sievietes un 43% ir vīrieši. Ja runājam par augsta ranga amatpersonām, tad Grieķijā 54% to ir sieviešu. Bet te mēs runājam tikai par parlamenta darbiniekiem. Tātad 57% deputāšu un 54% augsta ranga darbinieču ir sievietes. Bet tas ir tikai parlamentā. Pārējā sabiedrībā situācija ir ļoti atšķirīga. No 300 parlamenta deputātiem 63 ir sievietes. Tūkstoš 1996. gadā šis skaitlis bija lielāks, tie bija 16% kopumā pie šiem jautājumiem tiek strādāts. Es dzirdēju jūs skaitļus par vidējo sieviešu pārstāvniecības līmeni Eiropas Savienībā, un jāsaka, ka Grieķija to vēl nav sasniegusi. Esam ieviesuši kvotas. Vienai trešdaļai uh, kandidātu pašvaldību vēlēšanās ir jābūt sievietēm. Grieķijā ir vietējās pašvaldības, un tad ir arī 13 reģionu, uz kuriem attiec šīs kvotas. Anģelīja kundze ļoti skaidri teica, ka jautājums jau nav tikai par kvotu ieviešanu. Es tam piekrītu. Es uzskatu, ka ir svarīgi izveidot arī tādas struktūras, kas ļauj sievietēm iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesā. Varbūt, ka sievietes to vēlas darīt caur arotbiedrībām, ne jau vienmēr viņām jākļūst par deputātēm Salīdzinājumi vienmēr ir interesanti. Grieķijā, piemēram, ir ļoti maz tādu atbalstu struktūru, kas palīdz sievietēm, it īpaši šobrīd ekonomiskās un finanšu krīzes apstākļos. Grieķu sieviete nesaņem nekādu palīdzību. Viņu neviens nemudina iesaistīties ārotbiedrību darbā vai politikā, jo izglītības sistēma un sociālās struktūras, kas varētu palīdzēt iesaistīt sievietes šajos te procesos, gan izglītības laikā, gan arī karjeras laikā, visas šīs struktūras joprojām ir pārāk vājas un nepiemērotas. Šeit tik pieminēts sieviešu un jauniešu bezdarbs Grieķijā, tas ir ļoti augsts. Ir ļoti daudz nedrošu kontraktu, it īpaši jauniešiem, nestabilas darba vietas tiek piedāvātas. Jāsaka, pret mums tiek izvērts patiesībā terors It īpaši šis terors tiek izvērsts attiecībā uz sievietēm, un to izvērš darba devēji. Ir kāda bulgāru sieviete, Kulevas kundze, ārotbiedrības aktīviste, pret kuru izturējās ļoti, ļoti slikti. Ja jūs uh, uzzināsiet par to, kas notika ar šo sievieti, tad jūs sapratīsiet, ka statistika nebūtu neatspoguļo visu patieso situāciju dzīvē. Jautājums ir, kā mēs varētu stiprināt dzimumu līdztiesību, veicināt to. Nu, protams, vienlīdzīga samaksa par vienādu darbu ir svarīga. Tas par, varbūt ir pats svarīgākais jautājums vai mērķis, pēc kur mums vajadzētu teikt, tiekties. Šobrīd Grieķijā ir parakstīti daudz un dažādi memorandi, jauni taupības pasākumi, kurus atkal gaidām šajā situācijā. E, tiešām apstākļi ir ļoti smagi. Runa ir par izdzīvošanu. Visvairāk tas, protams, skar sievietes, jo bērndārs tiek slēgti. Tas viņu dzīvi vēl vairāk apgrūtina. Ir ļoti maz sociāla atbalsta struktūru, un arī tās pašas tiek slēgtas. Nu, piemēram, uh, palīdzība mājās vecākiem cilvēkiem, invalīdiem tiek aizvien samazināta budžeta taupības vārdā, un tas sievietes dzīvi vēl vairāk apgrūtina. Sievietei ir jārisina simtiem dažādu jautājumu, pakalpojumu līmenis tiek aizvien samazināts. Es zinu, ka nevar šeit ilgi runāt, taču gribētu pateikt, ka ļoti svarīgi ir skatīties arī uz sievietes lomu krīzes apstākļos, uz sievietes situāciju krīzes apstākļos, kā mēs varam palīdzēt sievietēm. Protams, ka mums jāaicina sievietes iesaistīties politikā, tas ir ļoti svarīgi. Ir nepieciešams sociālais taisnīgums, lai tas varētu notikt. Sievietes ir tā sabiedrības grupa, kurus sociālais taisnīgums skar ļoti daudz. Negribu kritizēt nevienu vīrieti, tīpaši ne jau ne Gustafsonu kungu, kurš Eiropas parlamentā vada dzimumu līdztiesības komiteju. Taču es domāju, ka sievišķīgā dimensija politikā šobrīd trūkst. Tā ir jāievieš, ja to nedarīsim, tad mēs tikai mēģināsim atdarināt vīriešus. Paldies, es gribētu uzaicināt vēl divus runātājus izteikties, pirms mēs pārējām pie nākamās tēmas. Tomas kundze, lūdzu, nākamā runātāja. Ja, tere, austatud eesistuja, ma tänan. Jana Tom no Igaunijas. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu jums pateikties par to, kā organizējāt šodien šo konferenci. Īsos vārdos gribu aprakstīt situāciju Igaunijā. Igaunijas parlamentā strādā 101 deputāts, De tikai 19 ir sievietes, tātad 1 piektā daļa no deputātiem. Esam runājuši par kvotām. Vairāk kārt gan plašsaziņas līdzekļos, gan arī politiķu vidū ir bijušas debatas. Iedzīvotāji pret tām izturas ar piesardzību. Cik es saprotu, Portugālē kvotas ir ieviestas, bet tās praksē īpaši labi nedarbojas. Un tādēļ bieži vien ir tāds tiešām jautājums, vai kvotas vajadzētu ieviest arī mazapmaksātos darbos, kuros vajadzētu piesaistīt vairāk uh, vīriešu. Nu, piemēram, apkopē vidū mēs gribētu redzēt vairāk vīriešu. Šīs debats ļoti interesantas. Man ir pieci bērni, esmu parlamenta deputāte. Un es personiski nekad mūžā neesmu sastapusies ar šādu veidu grūtībām, kādu šeit tiek pieminēts, bet es domāju, ka man vienkārši paveicies. Tas nav pateicoties kaut kādai īpaši labai sistēmai, kas man palīdzēs. Es nezinu, cik daudz vīriešu sēž šeit zālē, varbūt mazāk nekā 10% no visiem klātesošajiem. Es domāju, ka dzimuma līdztiesība mūsdienās ir sieviešu līdztiesības jautājums. Es varu redzēt, ka vīrieši šis jautājums neinteresē. Gribu uzdot jautājumu Gustafson kungam. Kā te, kādēļ tas tā ir? Ļoti bieži sievietes ir ļoti spēcīgas. Um, ka, manuprāt, no šīm 19 Igaunijas parlamenta deputātēm sievietēm vismaz puse ir šķīrušās, jo tieši vīrieši izveido šos stikla griestus. Precētajām sievietēm ir jāizdara izvēle - vai nu ģimene un miers, vai arī karjera. Un, protams, ļoti jauki, ka mēs šeit runājam par šiem jautājumiem. Ļoti labas ir šīs dienas debatas. Ļoti labi, ka Eiropas parlaments tās organizējas. Taču es domāju, ka šīs te mūsu domas un idejas ir jāiztulko arī tādā valodā, ko saprot vīrieši. Es nezinu, kam tas būtu jādara, vai tas būtu jādara plašsaziņas līdzekļiem vai kam citam. Tas varbūt nav svarīgi, bet es domāju, ka ir pienācis laiks atteikties no stereotipiem. Lai arī kādas kvotas mēs ieviešam vai neieviešam, jautājums ir par izvēli. ja mans vīrs mājās man teiks, ka tev ir jāizvēlas, vai tu paliec mājās vai darbojies politikā, tad man atbild man pašai ir ļoti skaidri. Paldies. Paldies. Aptēnas kundze, un šī būs pēdējā runātāja šajā sadaļā. Labdien! Es vēlējos jūs apsveikt ar š, um, šī lielā un ļoti svarīgā pasākuma organizāciju organizēšanas ļoti priecīgi var piedalīties. Es vēlējos jums pastāstīt kādus specifiskus piemērus no Turcijas par Turcijas sieviešu tiesībām. Pēdējos gados Turcija ir panākusi ļoti labu situācijas uzlabošanos. Konstitūcijā ir noteikts sieviešu tiesības. Um, ir izveidota uh, ģenerālajā Turkijas asambl Turcijas asamblējās komiteja par uh, sieviešu un vīriešu līdztiesību. To atņēma 2009. 24. Uh, uh, februārī un tas stājās spēkās martā. Uh, tā ir galvenokārt atbildīga par to, lai uzlabotu sieviešu tiesības un lai veicinātu līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem. Gan uh, ir pārstāvēti, ir nodrošināta pietiekama pārstāvniecība arī parlamentā. Un tad šī komiteja ir vienīgi, viena no dažām komitejām, kur ir nodrošināts līdzvērtīgs skaits neatkarīgu locekļu. Lielākā komitejas locekļu ir parlamenta pārstāvis sievietes, kamēr iepriekšējā pārstāvniecībā um, tikai 11 no 70 locekļiem bija sievietes. Eh, tagad tie ir 20, no 26 eh, loceklēm ir sievietes. Tad eh, deputāšu pārstāvis, pārstāvis skaits pārst palielinās katru dienu. Sieviešu pārstāvniecība pēdējo desmit gadu laikā ir būtiski palielinājusies. Tās bija 4,4% 2002. gadā, tikai 21 parlamentārieti bija un 9,4% 2007. gadā bija 48 parlamentārietis, un tas ir pieaudzis līdz 14,1% 2011. gadā, kad parlamentā ir 78 deputāts. Tas ir ļoti būtisks uzlabojums, um, lai palielinātu sieviešu pārstāvniecību. Tātad sasniegt 17% pārstāvniecību līdz 2015. gadam kā tas ir noteikts tūkstoši gadas uh, plānā, kas tika apspriests 2005. gadā. Uh, parlamentā uh, mēs nodrošinām uh, bērnu dārzu no līdz sešu gadu vecumam un 350 sievietes strādā kā otrās padomdevējas un aptuveni 90 kā pirmās. Uh, un tad šajā kontekstā, ka mēs mēģinām panākt uh, dzimumu līdztiesību starptautiskā līmenī, Turcija aktīvi uh, piedalās Eiropas konvencijā, lai apkarotu vardarbību pret sievietēm, vardarbību mājās. Uh, šo konvenciju tika atvērta parakstīšana 2011. gada maijā, kad Turcija vadīja uh, Eiropas, uh, uh, ministru, Eiropas padomas ministru uh, padomu. Un tad uh, šīs vadīšanas laikā 2011, 2012. gada 14. martā Turcija bija pirmā valsts, kas parakstīja un ratificēja šo konvenciju. Tā ir, to tā sauc arī par Stambuls konvenciju kopīgā programma, lai veicinātu dzimumu līdztiesības vidi Turcijā, ir vislielākais projekts, kurā komiteja ir iesaistījusies līdz šim, sadarbojoties ar ANO a, sieviešu komiteju. Un tad šī divu gadu projekta kontekstā tiek beigt, tiks veiktas dažādas aktivitātes nacionālā līmenī, lai a, veicinātu uh, dzimuma līdztiesības politiku Turcijas republikā un lai tad iedibinātu tādas sabiedriskas sakas šajā kontekstā. Šī komiteja ir būtisks uh, spēks, lai panāktu taisnīgāku pasauli vietējā un nacionālā līmenī, lai nodrošinātu sociālo un dzimumu līdztiesību Turcijā. Ir šī tiesību akti tiks pieņemti šī projekta ietvaros, notiks sanāksmes ar uh, valdības pārstāvjiem, uh, NVO un parlamenta deputāti piedalīsies, lai vērstu uzmanību uz dzimumu līdztiesības jautājumiem. Uh, saskaņā ar uh, protokolu, ko parakstīja Turcijas uh, uh, Eh, tika parakstīts protokols, lai veicinātu dzimumu eh, līdztiesību un mazinātu eh, vardarbību. Šī informācija tagad ir pieejama katrās Turcijas mājās un tiks, ir izveidots pastmarkas un tas tiek izmantot sākot no 2012. gada. Paldies! Paldies! Esam nedaudz aizkavējušies mūsu darba grafikā, par tad vēlējos atvainoties mūsu kolēģiem Podimatas un Karas kungam. Eh, bet šī ir bijusi ļoti interesanta diskusija. Varbūt pirms dodu vārdu viņiem es varētu tagad dot vārdu Gustafsonu kungam, jo Toms kundze uzdeva viņam konkrēti jautājumu. Tāds vārds Gustafsonu kungam. Ir divi jautājumi, ko gribētu pieminēt. Es pieminēju finanšu krīzi un to, ka tā ietekmē sievietes un vīriešus atsevišķi. Jau vairākas runātājas to arī pieminēja. Saņēmām ļoti daudz konstruktīvus viedokļus. Tagad vēlējos tikai uzsvērt, ka krīze ietekmē sievietes un vīriešus atsevišķi. Bet mums nevajadzētu skatī, redzēt, skatīties uz sievietēm kā tikai upuriem. Sievietes ir daļa no risinājuma. Mūsu komiteja nolēma, ka 2013. gada 8. martā, starptautiskajā sieviešu dienā, mēs organizēsim konferenci Briselē. Konference būs uh, veltīta sieviešu reakcijai uz krīzi, tā lai mēs nevēlamies teikt, ka uh, līdz 2016. gada martam krīze būs beigusies, ja tā notiks, mēs ļoti priecāsimies, bet nedomājam, ka tas tā tomēr būs. Un vēl kāds jautājums, ko uzdeva Toms kundze. Eh, es eh, gribēju tikai pateikt, man vajadzēs ļoti daudz laika, lai detalizēti atbildētu vairāk nekā divas minūtes, bet tad īsā atbilde, kādēļ eh, dzimuma līdztiesība ir tāds jautājums, ar ko vairāk nodarbojas sievietes. Es esmu pārsteigts, ka tā ir Bet patiesais iemesls ir tāds, ka mēs dzīvojam sabiedrībā, kurā nepastāv uh, e, dzīvumu līdztiesību. Mēs dzīvojam sabiedrībā, kur pastāv patriarchāla varas sistēma. Sievietēm ir, ir pieejama daudz mazāk varas nekā vīriešiem. Ir izņēmumi, bet kopējā situācija ir tāda, kāda tā ir. Uh, varas šo sistēmu saukt dažādos vārdos, to var saukt par patriarchālās varas sistēmu vai uh, Bet patiesība ir tāda, ka šī patriarchāla vara pastāv, un tas noved pie stereotipiskām un dzimumu lomām. Ar šīm lomām mēs esam izauguši jau kopš bērnības. Un tad šie stereotipi nozīmē, ka sabiedrībā mēs uzvedamies uh, citādāk. Tās ir sociāli organizētas dzimuma lomas. Tās. Un tas nozīmē, ka mūsu uzvedība atspoguļo to veidu, kādā ir organizēta sabiedrība. Cilvēki saka, ka ir nepieciešams nodrošināt bērnu aprūpi, lai sievietes spētu piedalīties darba tirgū, lai sievietes varētu uh, būt līdzdalīgas. Bet ir taisnība, ka arī Tas ir tikpat svarīgi, lai vīriešiem būtu pieeja bērnu aprūpē, bet sabiedrība ir pieņēmusi, ka tas nav vīriešu darbs rūpēties par bērniem. Uh, vīrieša kontekstā neviens tā neuztraucās, uh, kurš te pieskatīs tavus bērnus, ja tu ieņem augsto amatu, uh, bet attiecībā uz sievietēm situācija ir citādāk. Es jums piekrītu. Tad, dzimuma līdztiesība nav tāds uh, sieviešu jautājums. Cimam līdztiesības jautājums ir cilvēktiesību un demokrātijas jautājums. Tā vai, tam vajadzētu būt visu cilvēku atbildībai. Bet, kad mēs runājam par dzimumu līdztiesību, tad vīrieši vairs tik aktīvi nepiedalās, un šajā jomā ir vēl joprojām daudz darāmā, lai situāciju uzrabotu. Dzimuma līdztiesības jautājums ir cilvēktiesība jautājums, bet tas ir mans personīgais viedoklis. Paldies! Bene, e, um, um, un'ultima, un'ultima informazione che volevo dare eh, a. Mm. Vēlētos jums sniegt eh, informāciju par sievietēm deputātēm Eiropas parlamentā. Ļoti svarīgi ir uzsvērt, ka kaut gan sievietes nepiedalās lēmumu pieņemšanas institūcijās, ja ir runa par klātbūtni un darbību parlamentā, tad īstenībā sievietes ir ļoti aktīvas. Es ļoti labi pazīstu Itālijas deputātes, jo pati esmu no Itālijas. Mm, esmu ļoti lepna par to, ka sievietes Itālijas delegācijā ir apņēmības pilnas un aktīvas. Viņas ļoti labi apmeklē komitejas sanāksmes, piedalās eh, likumdošanas darbā un var sniegt arī vairākus objektīvus piemērus. Neskatoties uz to, ka viņas saņem sodus tiesā, tas viņas nemaz neietekmē. Uh, Īsnībā viņas uzņemas daudz vairāk darba pienākumu nekā citi kolēģi, kas varbūt ieņem atbildīgākus amatus. Tagad došu vārdu Podimatas kundzei un Kāras kungam, kur ir atbildīgi par komunikāciju sadaļu. Vēlētos uzsvērt, ka visi ļoti augstu novērtē ideju izveidot tīklu informācijas un parākprakses apmaiņai. Galu galā, ja jūs esat informēts, tad jūs arī daļēji piedalāties šajos uh, notikumos. Ir ļoti būtiski piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos, un tieši tāpēc informācija mums ir ļoti nozīmīga. Lūdzu, jums vārds. Lielas paldies uh, Anģelīlī kundzei, liels paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā konferencē. Paldies par iespēju, kas man ir dota jūs uzrunāt. Domāju, ka plašais dalībnieku skaits šajā konferencē un arī uzrunu kvalitāte parāda, ka šī iniciatīva jau ir izdevusies. Tāpat tas ir pierādījums tam, ka sievietes politikā var dot ļoti labu ieguldījumu. Sākumā vēlētos jūs apsveikt un vēlētos apsveikt arī Mikēlu Gustafsonu, kas ir sieviešu tiesību komitejas priekšsēdētājs, par šo iespēju, kas mums ir dota eh, tikties ar dalībvalstu parlamentu deputātiem, lai detalizēti diskutētu par dzimumu līdztiesības problēmām. Pašlaik atrodamies ļoti svarīgā posmā Mēs nezinām, kāda būs Eiropas projekta, Eiropas integrācijas nākotne. Tieši tāpēc mums ir jādomā, kā stiprināt eh, mūsu sadarbību. Uzskatu, ka tas būs veiksmes priekšnoteikums. Daļa no šīm problēmām noteikti saistās ar dzimumu līdztiesību. Es vēlētos īpaši pieminēt eh, vicepriekšsēdētājas Anžela Līlī neatlaidību, jo tieši uh, Viņai varam, varam pateikties par to, ka šī konference ir norganizēta. Mums ir ļoti būtiski apmainīties ar paraugu praksi, un tajā pašā laikā mums vajadzētu uzsvērt, ka neskatoties uz panākto progresu, mums vēl ir priekšā ļoti tāls ceļš. Vicepriekšēdētājs Karas un arī es pati augsti novērtējam to, ka esam iesaistīti šajā darbā kā komunikāciju politikas eh, sadaļas vadītāji. Uzskatām, ka mums ir ļoti svarīgi sazināties ar pilsoņiem. Tas, ka mēs būsim tuvu pilsoņiem, nozīmēs to, ka mēs palīdzēsim pilsoņiem, darīsim visu iespējamo, lai viņa dzīve kļūtu labāka. Mums ir jāmācās vienam no otra, šai komunikācijai ir jābūt appusējai. Es un arī vicepriekšādātājs Karas esam atbildīgi par komunikāciju, un mēs centīsimies uzsvērt Eiropas parlamenta pūliņus, veicinot un stiprinot dzimumu līdztiesību. Šis, šī konference ir ļoti labs piemērs tam, kā Eiropas parlaments darbojas dzimumu līdztiesības jautājumu risināšanā. Tieši ar Eiropas parlamenta politikas un komunikāciju dienestu palīdzību šie signāli, šīs ziņas, kas šodien tiek paustas, tiks nodotas tālāk Eiropai. Tiks iesaistīti gan preses dienesti, gan Eiropas parlamenta informācijas dienesti katrā no dalību valstīm. Tiks sniegta informācija Eiropas parlamenta mm, mājaslapā. Mm, tiks sniegt informācija arī daudzām citām tīmekļa vietnēm. Esmu pārliecināta, ka daudzi pilsoņi seko līdzi mūsu debatēm. Vakar, gatavojot šo konferenci, mēs organizējām arī semināru žurnālistiem, kur mēs spriedām detalizēti par dzimumu līdztiesības jautājumiem. Mēs to darījām, lai veicinātu žurnālistu izpratni un zināšanas par šo tēmatu. Eiropas parlaments ir apņēmies sniegt vairāk informācijas par notikumiem, kas ir saistīti ar dzimumu līdztiesību, jo īpaši vēlētos pieminēt Startautisko sieviešu dienu. Tā tiek svinēta katru gadu 8. martā, kad mēs īpaši atceramies sieviešu sasniegumus politikā, ekonomikā un sociālajā dzīvē. Daudzus gadus Eiropas parlaments ir organiz, organizējis dažādus pasākumus 8. Um, martā. Katru gadu sieviešu tiesību komiteja izvēlas uh, to, kas tieši tiks darīt šajā 8. martā. Novembrī mums bija iespēja uzklausīt sieviešu komitejas priekšsēdētāju, un viņš runāja par konkrētu tēmātu, kas tiks izvēlēts šī gada sieviešu dienas svinībām. 2012. gadā Eiropas parlaments norganizēja trīs svarīgus pasākumus Briselē, eh, kur bija runa par vienlīdzīgu samaksu. Kā jūs zināt, 2012. gada tēma bija vienāda samaksa par vienādu darbu. Eiropas parlamenta informācijas ofisi visās dalībvalstīs arī tiek iesaistīti šajā darbā. Šie signāli ir jānodod eh, ārpus šīm sienām. Tie nedrīkst palikt tikai Briselē. Mums ir jāsasniedz pilsoņi, ir jācenšas viņiem sniegt informāciju, lai kur viņi atrastos. Eiropas pilsoņiem ir jāzina, ka Eiropas parlaments iestājas par līdztiesību starp vīriešiem un sievietēm. Lai sasniegtu šo mērķi, mums ir jānodrošina apusēja komunikācija. Tādējādi mēs varēsim saņemt arī ieguldījumu no pilsoņiem par viņu pieredzi, par viņu vajadzībām. Tāpat arī mēs saņemsim e, informāciju par to, kas ir noticis pēc e, mūsu institūciju veiktajām aktivitātēm. Uh, Šī informācija mums daudz palīdz, daudz vairāk nekā agrāk. Tādējādi mēs izveidojam īstu reālu dialogu ar mūsu pilsoņiem. Ir jāizmanto visi jaunie instrumenti, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī tradicionālās informācijas un komunikācija metodes. Tomēr mēs vēlamies arī iet tālāk. Mēs eh, vēlamies runāt arī par atsevišķiem jautājumiem. Mēs vēlamies veidot tādu kā integrētu kampaņu, uh, kur mēs runātu par pamatiesībām, par kurām iestājas Eiropas parlaments. Gustafsson kungs jau agrāk norādīja, ka dzimuma līdztiesība ir daļa no Eiropas Savienības pamatiesībām. Eiropas parlaments ar saviem pieņemtajiem politiskajiem lēmumiem un tiesību aktiem vienmēr ir aizstāvējis cilvēktiesības, demokrātiju, vārda brīvību, demo, mm, dzimumu līdztosību, kultūru daudzveidību un cilvēktiesību aizsardzību. Ir panākta plaša mēroga politiska vienošanās par šīm pamatvērtībām. Ir jāatcerās, ka pašlaik dzīvojam krīzes periodā, Tā skaitā var runāt arī par uzticības zudumu Eiropas pilsoņu acīs. Tieši tāpēc mums ir jādomā par pamattiesībām. Eiropas pilsoņiem ir jābūt daļai no tādas savienības, kur šādas pamatvērtības tiek respektētas. Taču šīs vērtības nevar eksistēt vakumā, šīs vērtības ir uh, jāinterpretē ar tiesību aktiem, tām ir jādarbojas e, visās galvenajās jomās, kas ir saistītas ar cilvēku ikdienas dzīvi. Tad, kad mēs runājam par dzimumu līdztiesību, tad e, īstenībā šeit nav e, runa par tādiem vispārīgiem terminiem. Mums ir jāpievērš īpaša uzmanība Eiropas parlamenta nostājai saistītajos tiesību aktos, ir jāņem vērā visa garā likumdošanas procedūra. Es vēlētos vērsties pie visiem eh, jums, kas pārstāv Eiropas pilsoņus. Uzskatu, ka mums ir jāuzklausa pilsoņi, jāieklausās viņu viedokļos. Saskaņā ar pēdējo Eirobarometra pētījumu, tātad sabiedriskās domas aptauju, Eiropas parlamentam vajadzētu aizstāvēt šādas vērtības. Pirmam kārtām cilvēktiesības, tad līdztiesības starp vīriešiem un sievietēm, Tad vārda brīvība, solidaritāte ar jaunajām dalībvalstīm, solidaritāte starp mm, Eiropas Savienību un nabadzīgajām pasaules valstīm, pēc tam ir kultūra dialogs, reliģija dialogs, minoritāšu aizsardzība, navas soda atcelšana visā pasaulē. Mums ir jābūt konsekventiem un uh, pietiekami rezultatīviem šo vērtību aizstāvēšanā, un tad mūsu pilsoņiem tiks nodots skaidrs signāls, ka viņu balss ir uzklausīta. Es vēlētos vēlreiz apsveikt eh, vicepriekšēdētāju Anželīlī par šīs iniciatīvas organizēšanu. Paldies par uzmanību, un esmu pārliecināta, ka mans kolēģis Otmārs Karas vēl labāk jums pavēstīs, kā komunikācija var palīdzēt dzimumu līdztiesības veicināšanā. Paldies! Ladies and gentlemen, uh, dear friends. Dāmas un kungi, darbie draugi. Pirmkārt, gribētu pateikties viceprezidentei Anģelīlī un uh, dzimuma līdztiesības komitejas vadītājiem Gustafsonam par to, ka viņi ierosināja noturēt šo sēdi. Viņi visu laiku uzdod jautājumus, kā mēs varētu strādāt labāk šajā jomā. Lielas paldies arī viceprezidentei Podimats kundzei, kas šeit izklāstīja to, ko Eiropas Savienība dara pamatiesībā aizstāvībā. Es pilnībā atbalstu to, ko jūs teicāt, proti, ka iestāde, kuras darbiniekus tieši ievēl pilsoņus, Šīs iestādes uzdevums ir nevien uzklausīt pilsoņus, bet arī rīkoties. Rīkoties saskaņā ar pilsoņu vēlmēm un vajadzībām. Mūsu loma ir rīkoties, ne tikai analizēt situāciju. Rīk, rīcība ir īpaši svarīga ekonomiskās krīzes apstākļos un arī uzticības krīzes apstākļos, kad politiķi zaudē šo uzticību varētu rasties jautājums, kāda jēga ir veikt šo komunikāciju par vērtībām. Varbūt vajadzētu vispirms domāt par steidzam risināmiem ekonomiskiem un juridiskiem jautājumiem. Manuprāt, šie, šīs lietas vienotru neizslēdz. Mēs uzskatām, ka krīzes apstākļos arī ir gluži piemēroti domāt par vērtībām. Pirmkārt tādēļ, ka tas mums palīdz atgriezties atpakaļ pie paša galvenā, pie pamatjautājumiem. Un otrkārt, tādēļ, ka tieši krīzes apstākļos vērtības tiek apšaubītas. Eiropas parlaments šobrīd strādā pie četrām atšķirīgām komunikācijas kampaņām. Katra no tām ir veltīta vienai eh, pamatvērtībai - dzimumlīdztiesība, kultūras daudzveidība, cilvēktiesības un pilsonība. Šie ir tie četri pamat jautājumu, kurus mēs risinām. Tie ir piemēri tam, ko Eiropas parlaments atbalstīt. Mēs organizējam dažādus pasākumus, kas veltīti šīm pamat tēmām. Un um, parlaments vienmēr ir uzsvērs savu nelokāmo nostāju cilvēktiesību jautājumos. Taču šīs vērtības nepastāv vakumā vai tukšumā Eiropas pilsonis viens pats nevarēs uzrunāt pilnīgi visus pilsoņus Eiropas Savienībā. Mums ir jāatbalsta tīkls. Mums ir nepieciešams dalību valstu parlamentāriešu atbalsts. Lisabonas līgums uzsver cik svarīgs ir Eiropas parlaments un dalībvalstu parlamentu, piešķirot tam uh, jaunas pilnvaras. Sadarbības starp šiem parlamentiem kļūst ļoti svarīga. Taču ir daudzas tādas jomas, kurās joprojām notiek paralēlā darbība. Paralēli darbojaties jūs un mēs, un mēs nesadarbojamies. Dalībvalstu parlamentu deputāti un Eiropas parlamenta deputāti pārstāvju dalību valstīs, mūsu informācijas biroju darbinieki varētu dot savu ieguldījumu šīs sadarbības uzlabošanā. Šīs dienas pasākumam par godu Eiropas parlamenta informācijas biroji varētu kļūt par tādiem kā centrālajiem punktiem, kur tiek uh, savākta informācija no nacionāliem dalībvalstu parlamentiem, Eiropas parlamentu, un pēc tam šī kopīgā ziņa varētu tikt nosūtīta pilsoņiem. Es domāju, ka par šiem jautājumiem, kurus spriežam šodien, vajadzētu organizēt debatas visos Eiropas parlamenta uh, informācijas birojos. Uh, jāņem vērā arī tas, ko mēs darījām vakar ar žurnālistiem. Daži pasākumi jau ir veikti ir uzņem, uzsākts iniciatīvas Eiropas līmenī, lai veicinātu dzimumu līdztiesību. Ir īpaši tādi pasākumi, kas attiecas uz sieviešu piesaistīšanu augstākos amatos. Eiropas parlaments vairāk kārt ir izteicis atbalstu kvotu ieviešanai. Mēs uzskatām, ka tas varētu būt stimuls, kas veicinātu sieviešu proporciju un tās pieaugumu, piemēram, uzņēmumu valdēs Mēs zinām, ka vairāk nekā 55% no visiem kandidātiem šiem amatiem ir sievietes. Kādēļ šī proporcija neparādās uh, patiesajos amatu ieņēmējos? Es esmu pārliecināts, ka Eiropas parlamentam ir jāturpina aicināt ieviest uh, tādus pasākumus, kas veicinātu dzimumu līdztiesību šajā ziņā. Tur, kur būs nepieciešams, mēs pieprasīsim arī kvotas. Šobrīd mēs strādājam pie dažādiem tiesību aktos, kuros ir iespējams iekļaut to. Līdz šim ir panākts zināms progress dzimumu līdztiesībā. Taču šis progress nav viendabīgs visās dalību valstīs. Klātesošie šeit ļoti labi atspoguļo šīs atšķirības dalību valstīs. Taču mēs, kā publiskas amatpersonas nedrīkstam tikai regulēt to, kas notiek citās struktūrās. Mums pašiem jākļūst par piemēru. Mums ir jāskatās, kas notiek politikā. Un politikā nav šaubu, ka ir iespējama ļoti liela uzlabojuma šajā jomā. Gribētu eh, pieminēt jums dažus skaitļus par to, cik daudz sieviešu darbojas politikā. Šie skaitļi ļoti daudz ko stāsta. Nav šaubu, ka situācija varētu uzlabot. Eiropas parlamentā, kā Anģelīla kundze jau minēja, 65% deputāti ir vīrieši. 35% deputāši ir sievietes. Kas notiek dalību valstīs? Šī atšķirība ir vēl lielāka. 75 40% dalību valstu deputātu nacionālajos parlamentos ir vīrieši un tikai 25% sievietes. Nav neviena tāda parlamenta Eiropas Savienības dalību valstīs, kur vīriešu būtu vairāk nekā, sieviešu būtu vairāk nekā vīriešu. Nobeigumā es gribētu atgriezties pie tās domas, ko šeit pieteica viceprezidenta Podematas kundze. Eiropas Savienībā Sievietes vidēji pelna par 17,5% mazāk nekā vīrieši, un runa ir par vienādu darbu. Eirobarometrā rezultāti ko mēs eh, saņēmām pēc 2011. Eh, gada pētījumiem 21. dalību valstī, Um, pilsoņi vēlas samazināt šo atšķirību starp samaksu. Ja pilsoņi to vēlas, tad Eiropas parlamentu un citu parlamentu pienākums ir veicināt vienlīdzības ieviešanu, un uh, mēs varam sākt ar vienlīdzību pašos parlamentos. Un nobeigumā es gribētu pāriet uz savu dzimto valodu, vācu valodu. Esmu arī kādas nevalstiskās organizācijas prezidents. Tā ir nevalstiska organizācija, kas nodarbojas ar sociālajiem un veselības jautājumiem. Es zinu, kādas atšķirības ir mūsu Vācijas sabiedrība. Agrāk sievietēm um, nācās ciest savā profesionālajā dzīvē, tāpēc, ka viņām bija jāaudzina bērni, um, bija jārūpējas par ģimeni. Uh, Šodien, mūsdienās, arī dzīves beigās, ņemot vērā m, mm, izmaiņas ģimenes dzīvē, ņemot vērā demogrāfijas pārmaiņas, m, mm, dzīvietes saskaras ar vēl lielākām problēmām. Gan audzinot bērnus, gan arī rūpējoties par vecajiem cilvēkiem, sievietes, vai nu tās darbojās eh, savā amatā, vai arī nē, visvairāk eh, ir aizņemtas ar šiem pienākumiem. Tieši sievietēm ir jāstājas pretī šiem sociālajiem un sabiedrības izaicinājumiem. Debatēs, tad, kad mēs spriežam par līdzsvaru atrašanu starp profesionālo dzīvi un ģimenes dzīvi, mums noteikti vajadzētu atcerēties arī par šo papildus logu. Mums ir jāatcerās, ka sievietēm ir jāsaskarās ar šo izaicinājumu gan savas profesionālās dzīves sākumā, gan arī beigās. Līdz ar to šis sloks kļūst pat par trīskārša un, un četrkārša slogu. Bieži vien sievietes uh, nesaņem atbalstu no tiesību aktu puses. Pirmkārtām tas, protams, ir nacionāls pienākums bet uzskatu, ka arī Eiropas kopienai vajadzētu par to rūpēties. Tas ir Eiropas uzdevums nodrošināt eh, apziņu, ka nākotnē savās stratēģijās dalībvalstis eh, uzņemsies veikt eh, pārmaiņas sociālajā dzīvē. Mums ir ļoti daudz darba. Šo uzdevumu nekļūst mazāk. Izaicinājumi rodas klāt katru dienu. Protams, esam pakāpušies vairākus soļus uz priekšu, bet nākotnē noteikti mums nenāksies cīnīties ar garlēcību. Esmu ļoti priecīgs, ka Eiropas parlamenta sieviešu tiesību komiteju vada vīrietis, un tāds vīrietis, kurš ir spējīgs savos izteikumos būt ļoti aktīvs un ļoti spēcīgs. Lielas paldies! Quindi abbiamo bisogno di una Paldies, kolēģi! Mums ir nepieciešama uh, normatīvā revolūcija. Ir vajadzīgi tādi praktiskie instrumenti, pakalpojumi, elastība darba vietā. Uh, un arī ir nepieciešams mainīt uh, mentalitāti. Karaskungam es varētu atbildēt šādi. Gandrīz vai vienmēr sievietes uzņēmas visu atbildību par ģimeni. Es pati strādāju Briselē, Strasbūrā. Es vādu dažādus sēdes parlamentā un tad es nespēju darīt neko ārpus tā. Ja kāds no maniem ģimenes locekļiem atsūta man īziņu, kurā ir teikts, ka ir kaut kāda praktiska problēma, un viņi nezina, viņi ir neziņā, ko viņi var uh, iesākt kā risināt šo problēmu, man ir jāatbild uz šādu īziņu. Jo mana ģimene redz mani kā to cilvēku, kurš var viņiem palīdzēt atrisināt nopietnas problēmas. Mums ir tiešām jāmaina mūsu mentalitāte un attieksme. Es esmu parlamenta viceprezidenta un nevienmēr varu uzreiz reaģēt uz šiem te ģimenes jautājumiem un lūgumiem. Debatēs ir pieteikušies runāt vēl vairāki cilvēki. Līdz Žbovskas kundze lūdzu. Eh, es vēlētos sirsnīgi pateikties par doto iespēju. Man ir ļoti liels prieks, ka šajā konferencē varam runāt par šādiem jautājumiem. Komunikācija mūsdienu pasaulē ir viens no svarīgākajiem līdzekļiem. Galu galā eh, visā pasaulē ir jānodrošina kontakti starp eh, iesaistītajiem. Ļoti vienkārši novērot to, ka komunikācija dažādos līmeņos uh, funkcionē daudz labāk, ja, piemēram, ir runa par politiķiem, parlamentāriešiem, par vēlēšanām. Bieži vien komunikācija ir pavisam savādākā, ja ir iesaistīti vīrieši. Sievietes bieži vien runā par detaļām, par dažādiem sīkumiem, ar ko viņas ir saskārušās profesionālajā, administratīvajā vai savas ģimenes uh, dzīvē. Sievietes runā par problēmām, stāsta par savām problēmām un ir atklātas. Sievietes ir arī um, bieži viena vislielākās problēma risinātājas. Viņas ir gatavas arī uzklausīt. Bieži vien ir vairākas lietas, kas nav populāras, kas um, neinteresē plašsaziņas līdzekļus. Uh, Un, um, ja ir jūtams atbalsts, tad ir redzams, ka šie temati nokļūst pie vīriešiem. Sievie, vīrie, vīrieši bieži vienā ir atbildīgi par paziņojumiem presē, uh, un pēc tam arī šie paziņojumi parādās Facebook un citās interneta vietnēs un kļūst ļoti populāri. Ir jādomā arī par eh, to, kā šīs komunikācijas tiek nodotas sabiedrībai. Uh, Šeit ļoti liela loma ir eh, plašsaziņas līdzekļiem, un jo īpaši komerciālajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas vienmēr tur roku uz pulsa un, un seko līdzi tam, kas notiek politiskajā dzīvē. Ļoti bieži plašsaziņas līdzekļi veda eh, komunikāciju ar sabiedrību, bet eh, visbiežāk no sabiedrības puses tiek iesaistīti tieši vīrieši. Polijas televīzijā ir ļoti daudz dažādu raidījumu, bet es pieļauju, ka te nav runa tikai par Poliju, un šajos raidījumos, kā runātāji, tiek aicināti tikai un vienīgi vīrieši. Manuprāt, tas ir ļoti uztraucoši. Jā, protams, vīrieši jau ļoti labi var šajos raidījumos savā starpā runāties, bet skatītāji vai varbūt skatītājs gaida kaut ko citu. Bieži vien uh, vārds tiek dots vienai un tai pašai personai, un līdz ar to šīs diskusijas kļūst neinteresantas. Pie šī apaļā gada, kur ir politiķi, bieži vien var redzēt tikai vīriešus. Te nav runa tikai par televīziju, ir runa arī par dažādiem pasākumiem, kas tiek organizēti. Uh, vajadzētu nodrošināt uh, līdzsvaru tā, lai uh, šie uzaicinātie pārstāvētu ne tikai vīriešus, bet arī sievietes. Vajadzētu domāt arī par to, kas uh, izsakās šajos pasākumos. Bieži vien ir tā, ka e, tikai 30% ir sievietes un 70% ir vīrieši. Ļoti bieži var novērēt arī to, ka šīs kvotas nepalīdz. arī nākotnē vajadzētu domāt par sieviešu stāvokli. Sadalījumam vajadzētu būt skaidrākam, un vajadzētu panākt arī to, lai sievietēs visi uzmanīgi ieklausītos. Man šķiet, ka mums šeit ir jāpaveic uh, mājas darbi. Bieži vien sievietēm ir jāpieliek ļoti lielas pūles, lai viņas varētu pamanīt, lai viņas izcētos vīriešu vidū. Ir jāatcerās, ka sievietēm ir ļoti daudz ko dot, taču šodien ir runa par to, vai mēs pietiekam ieklausāmies sievietēs. Tas ir ļoti nozīmīgi arī parlamenta darbā, dalībvalstu parlamentos vajadzētu vērsties pret šo līdzsveru trūkumu plašsaziņas līdzekļos. Tanilla. Paldies, Katanijas kundze. Buenos dias, soy... Labrīt. Mani sauc Kārmena Kintanija. Es vadu dzimumu līdztiesības komiteju eh, Spānijas parlamentā, apakšpalātā. Un Eh, šodienas eh, konferencē. Man līdzi ir atbraukusi arī eh, līdztie, līdzvērtīgas komitejas vadītāja senātā. Es vēlējos jūs apsveikt ar šīs diskusijas organizēšanu šodien. Uh, mēs runājam, vai mēs vēlamies vai nemēlamies kvotas. Mēs runājam par izaicinājumiem, kas vēl joprojām pastāv sieviešu dzīvēs. Uh, saistībā ar dzimumu līdztiesību. Dzimuma līdztiesība varbūt vēl joprojām ir tāda utopija, ne izaicinājums. Mēs uh, saskatām šo uh, diskusiju, uh, kur mēs runājam par vairākām Eiropas direktīvām un arī tad uh, sieviešu konference uh, Pekinā, kur piedalījās Eiropas Savienības valsts un arī apvienotā nācija organizācija. Uh, akceptēja dzimumu līdztiesību kā sieviešu tiesības, ne tikai kā ideja. Es domāju, ka mums ir jāturpina analizēt, ko esam panākuši un kāda ir pašreizējā situācija šajā jautājumā. Ko mēs esam panākuši līdz šim? Vēl joprojām pastāv milzīgas problēmas, kas ietekmē sieviešu dzīvi. Uh, Tajā pašā laikā mums ir jārunā arī par diskrimināciju algu jautājumos, par vardarbību mājās, par uh, un arī par uh, tā saucamajiem stikla griestiem, kas attur sievietes no piedalīšanās lēmumu pieņemšanā. Mēs runājam par to, ka sievietes vairāk kā citi cieš no finanšu krīzes, kas tagad iekaro jā, pasaules jā, valstis, arī Eiropas Savienību. Ko mēs varam darīt kā sievietes? Kā lai mēs, var, kā, lai mēs strādājam pie šiem diviem dažādiem līmeņiem, ko šodien apspriežam? Pirmkārt, sievietes uh, plašaziņas līdzakļos, un otrkārt, uh, sievietes lēmumu pieņemšanas uh, procesos, gan uzņēmumu valdēs, gan arī politikā. Uh, lēmumu pieņemšana medijos no sieviešu puses tāda uh, nepastāv, kad, kad sievietes strādā presē, kas mums ir jādara, mums ir jāpelnā uh, nauda, ir jānodrošina būtiska informācija, ko mēdī tad varētu nodot tālāk nacionālā līmenī. Tādēļ uh, parlamenta locekļiem visos Eiropas parlamentos, visus Eiropas valstu parlamentos ir ļoti svarīgi darboties ar preses palīdzību un caur presi, lai uzlabotu sieviešu dzīvi. Parlaments to var darīt arī ar uh, tiesību aktu palīdzību, lai uzlabotu sieviešu dzīvi. To mēs darām Spānijā. Deputātes mūsu parlamentā, kuras piedalās dzimuma līdztiesības komitejās gan apakšpalātā, gan augšpalātā, mēs mēģinām panākt šo ietekmi, mēs mēģinām kļūt sadzirdētas presē, mēs risinām, mēs uzsākam debatas parlamentā par algu diskrimināciju. Ja mēs runājam par šādiem jautājumiem, mēs vēršamies arī pie preses. Mēs runājam par to, kā sievietes var saskaņot profesionālo un ģimenes dzīvi. Arī par šādiem jautājumiem mēs vēršamies pie, vēršamies pie mēdījiem. Runājot par nepieciešamību sievietēm iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos, mums politiskajā dzīvē ir jābūt tikpat aktīvām un ietekmīgām, uh, politikā kā vīriešiem, un kā Anģelīlī kundze teica, Eiropas parlamentā notiek uh, šāda sanāksme, un mums ir informācija jānodot tālāk. Mēs vēl joprojām darbojamies patriarchālās struktūras ietvarā, ja runājam par lēmumu pieņemšanu, un sievietēm vēl ir tāls ceļš ejams. Turklāt mums ir jādara viss iespējamais. Es piekrītu Gustafsona kungam. Uh, ka ekonomiskās krīzes laikā uh, um, mums jānodrošina tas, ka sievietes no tās necieš visvairāk. Mums ir jānodrošina, ka sieviešu pārstāvniecība mēdījos ir lielāka, lai arī mēs varam piedāvāt savas alternatīvas un savus risinājumus krīzē. Mums ir jāparāda līderība šajos ļoti sarežģītajos apstākļos ļoti daudzās Eiropas Savienības dalību valstīs. Vēl kāds aspekts, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Pēc pusdienām mēs runāsim par sievietēm politikā. Iespējams, ka man būs jādodas projām, jo man ir jāpiedalās uh, Eiropas padomas sanāksmē. Septiņos vakarā man jārunā par brīvību un izglītību Eiropā. Uh, Tādēļ es vēlētos jums, jūs informēt par kādu ārkārtīgi svarīgu faktu. 1995. gadā notika 4. sieviešu pasaules konference Pekinā, un tas, bija, tas bija tāds stūrakmens pasaules vēsturē. Tolaik sieviešu pārstāvniecība parlamentos visā pasaulē bija ļoti zema. 2008. gadā šis bija daudz augstāk, tie bija 18% no 1% 95. līdz 18. 2008. tas ir 17% pieaugums. Un manā valstī, Spānijā, mēs esam pielikuši lielus pūliņus abās, abās parlamenta palana, palātās. 36% eh, deputātu ir sievietes Spānijas valdībā. 42% ministru ir sievietes reģionālajās asamblējās Spānijas reģionos, vismaz dažos no tiem. Sievietes uh, ir vairāk kā 52% no visiem locekļiem. Uh, lēmumu pieņemšanā un uzņēmumu valdēs mēs uh, varbūt nesaskatām tik uh, lielu uh, sieviešu pārstāvniecību. 70% uzņēmumu Spānijā vispār tikai sastopams sievietes uzņēmumu valdēs. 60% sieviešu studentu Spānijas universitātē ir sievietes. Bet tikai 8% aug, augstākajo, augstākajos amatos ir sievietes, pārējās ir vīrieši. Mēs šeit saskatām skaidru nevienlīdzību. Mēs runājam par to, ka sievietes iekļūst augstākajos lēmumu pieņemšanas struktūrās, un te mums ir jārunā arī par šo iespējamību savienot profesionālo un darba dzīvi. Uh, Mums ir jāatzīst šis milzīgais progress, kas sievietēm ir uh, jāpanāk. 2007. gadā pieņēmām līdztiesības likumu, tajā noteikts, ka sievietēm ir jābūt pārstāvētām uzņēmu valdēs un uh, citur. Pakāpeniski sievietes sasniedz šo uh, progresu, viņas iekļūst valdēs, viņas spēj tad arī piedalīties lēmumu pieņemšanas procedūrās. Uh, paskatīsimies, kā Eiropas parlaments varēs ietekmēt dalību valstis, lai tās nodibinātu pamatus, neatkarīgi no formas, uh, caur. Uh, tas jādara ar mediju palīdzību. Mums ir jānodrošina iespējas sievietēm izlausties cauri nevienlīdzības barjerām un jānodrošina sievietēm iespēju piedalīties lēmumu pieņemšanā biznesa pasaulē, jo īpaši ekonomiskās krīzes laikā, ka mums vairāk kā agrāk ir jāpaļaujas uz sievietēm, lai tās atbrīvotu Eiropas un arī starptautisko sabiedrību. Šodien mēs runājam par eh, nevienlīdzību. Mums pastāv Lisabonas līgums, Romas līgums, notiek vispasaules konferences, mēs runājam un runājam par uh, līdztiesību. Un arī mums Spānijā, piemēram, pastāv valsts sekretārs dzimumu līdztiesības jautājumus. Mums ir jārisina problēma, ko saskatām. Nevienlīdzības starp sievietēm un vīriešiem ir jāizbeidz, un mums vēl joprojām priekšā ir tāls ceļš. Paldies! Paldies! Vēl četri runātāji. Mums ir jāatbrīvo telpa pēc četrām minūtēm. Vai es varētu lūgt tulkiem, vai viņi būtu ar mieru pastrādāt vēl dažas minūtes? Bet vēlos atgādināt nākamajiem runātājiem. Lūdzu, runājiet pēc iespējas īsāk. Neaizmirstiet, ka mēs tiksimies atkal pēcpusdienā pēcpusdienā 15 pāri diviem, kad būs vēl iespējas izteikties. Nākamais šāfa kungs. Man... Lielas paldies par to, ka devāt vārdu. Man sauc Žanpols Šāps. Esmu vīrietis. Nu, izteikšos pavisam īsi. Esmu no Luksemburgas. Vadu parlamentāro komiteju, kas strādā ar ģimenes, jauniešu un iespēju vienlīdzības jautājumiem. Nu, protams, arī par vīriešu un sieviešu jautājumiem sabiedrībā. Es domāju, ka ļoti daudz sieviešu vēlas iesaistīties problēmu risināšanā. Mēs paskatāmies eh, šodien, kas sēž zālē, tad es domāju, ka mums vairs nemaz nevajag citus pierādījumus. Es domāju, ka ir ļoti daudz tādu sieviešu, kas uh, labprāt un ar prieku piedalītos sabiedriskajā dzīvē. Priekšēdētājs kundze, jūs jau minējāt, ka bieži vien mm, rodas problēmas apvienojot ģimenes un profesionālo dzīvi. Man šorīt eh, ienāca prātā tāda diezgan personīga ideja. Varbūt mums vajadzētu veidot programmu, kurās mēķa grupa būtu nevis sievietes, bet gan vīrieši. Tādējādi mums vajadzētu mazliet eh, pagriezt savādākā leņķī šo uh, līdzsvaru starp ģimenes un darba dzīvi. Galu galā vīriešus nevar uzskatīt par nevainīgiem tajā, ka viss lokus ir uzlikts sievietēm. Lai nodrošinātu šo līdzsvaru, vajadzētu veicināt, lai vīrieši dotu vairāk brīvības savām sievām blakus stāvošiem sievietēm. Tādā, lai, tādējādi, lai sievietēm būtu iespēja vairāk piedalīties sabiedriskajā dzīvē. Jo īpaši šeit ir runa par sociālo jomu, par uh, sabiedrisko dzīvi. Galvenais ir komunikācija, iesaistīšanās sociālā ziņā. Varbūt vajadzētu darīt visu, lai šis temats kļūtu vairāk par vīriešu tematu, nevis par sieviešu tematu. Grazie, onorevole Lulling. Paldies, Lullings kundze tagad. Madame la Présidente. Priekšsēdētājs kundze, es arī izteikšos pavisam īsi. Gribu teikt, ka jūtos šodien jaunāk par kādiem 40-50 gadiem. Uh, Es eh, ļoti sen nodarbojos ar vienlīdzības jautājumiem, ar sieviešu tiesības jautājumiem. Un vienmēr atskan vienas un tās pašas problēmas un sūdzības jau visā šajā laikā. Jāsaka, ka ir atsevišķas prasības, kuras atskan atkal un atkal, ir jārunā par Eiropas tiesību aktiem. Jāsaka, ka jau pastāv vesels klāsts tiesību aktu kopš 75. gada par vienlīdzīgu attieksmi pret sievietēm un vīriešiem. Šie tiesību akti un direktīvas ir ļoti, ļoti labi, taču tie ir jāīsteno dalību valstīs. Es zinu, ka. Cilvēktiesību komiteja Eiropas parlamentā vienmēr pieprasa reformas, taču man ir jāsaka, ka šīs reformas savulaik tika izstrādāts jau toreiz, kad mē, mūs šeit nemaz nebija tik daudz, deputāti bija mazāk. Šie tiesība akti ir ļoti labi, bet tie netiek ievērot. Es nezinu, vai uh, tiek pārbaudīts tas, kā šīs direktīvas tiek īstenotas, vai 27 dalību valsts tiešām godprātīgi tās ievēro. Uh, Es esmu pārliecināta, ka ir nepieciešams eh, pamatīgi izmantot šīs te direktīvas. Protams, pastāv atšķirības starp algām vīriešiem un sievietēm. Bet runa parasti ir par vidējiem rādītājiem, un vidēji rādītāji neko nepiedāvā. Es zinu, ka ir vīrieši, kas strādā tādā pašā darbā kā cišķi vīrieši un saņem mazāk. Un, nu, piemēram, privāta sektora autobusu vadītājs saņem daudz mazāk nekā valsts sektorā strādājošs uh, autobusu vadītājs Luksemburgā. Tā ir diskriminācija. Uh, nevajag runāt par vidējiem rādītājiem. Uh, ja sievietes saņem mazāk nekā vīrieši, kas strādā viņam blakus, tad viņam jācīnās par savām tiesībām. Es savu laiku esmu devusi savu ieguldījumu atsevišķos tiesas procesos, kur mēs uzvarējām. Ir simtiem miljonu uh, kas tika izmaksāti 60. un 70. gados Luksemburgas sievietēm, eh, kas strādāja valsts iestādēs. Viņas tika diskriminētas. Eh, nu, piemēram, eh, pabalsts saņemšanā kā ģimenes galva. Uh, Es savulaik pavadīju kādas sievietes eh, atsevišķās pašvaldībās, kuras saņēma mazākus pabalstus nekā vīrieši. 25 miljonus viņas saņēma kā kompensāciju. Tad tās sievietes ar šampaniešu pudeli ieradās pie manis pateicoties. Ir pastāv šīs direktīvas par piekļuvu darba vietām, par sociālo eh, nodrošinājumu un tā tālāk, bet viņas netiek ievērotas. Dalību valstīs ir jāpieprasa, lai tās tiktu ievērotas. Nav te vajadzīgs reformēt Eiropas tiesu tiesību aktus. Kārtējo reizi nāks konstatēt, ka jūs neizmantojat labos Eiropas tiesību aktus, kurus mēs jums esam izstrādājuši visās šajās jomās arī attiecībā uz visādiem te nepilnu laika darbiniekiem. Ar to arī beigšu šo savu uzstāšanos. Lūdzu, nesakiet, ka viss ir jāizgudro no jauna. Nekāds divritenis nav te jāizgudro tiesību aktu veidā. Viss jau ir izdomāts, ir šie tiesība akti par vienlīdzīgu attieksmi pret vīriešiem un sievietēm, atliek tikai tos ievērot. Paldies! Grazie. Paldies. Vēl divi runātāji, bet es vēlētos aicināt Tomas kundzi un Amana Tīdu kundzi, vai jūs uh, varbūt var, varētu izteikties vēlāk? un tad mēs varētu dot nepieciešamo laiku viceprezidentiem uh, Padimātas un Kāras kundzēm Kāras kungam, lai noteikti savus secinājumus. Es vēlējos ļoti pateikties tulkiem par viņu pacietību. Un arī Anī kundzei, kura ir atbildīga par tulkiem. Vēlējos pateikties, ka palīdzējāt organizēt šo pasākumu. Paldies, Roberta. Es pateikšu tikai dažus vārdus savā dzimtajā valodā, grieķu valodā. Ne kā viceprezidente, bet kā sieviete, Eiropas parlamenta deputāte. Šī diskusija ir ārkārtīgi interesanta. Es vēlējos teikt uh, šādus vārdus. Mēs runājam par uh, tiesību aktiem Eiropā, kas attiecas uz, mēs runājam par sieviešu dalību politikā, sieviešu pārstāvību Eiropas parlamentā. Un gluži pareizi, vairāks, vairāk runātāji un kolēģi jau norādīja, ka tas patiešām attiecas uz vidējiem rādītājiem. Vidējie rādītāji neobligāti atspoguļo realitāti dalību valstīs, un realitāte ir tāda, ka dzimumu līdztiesības jautājums jā, parāda ļoti uh, lielu, uh, lielu atšķirību. Uh, sieviešu dalība uh, 75% ir vīrieši un 25% sievietes Eiropas parlamentos. Uh, mēs arī runājam par uh, 50-60% uh, procentu, varbūt pārstāv, sieviešu pārstāvi 40% vīriešu dažās dalību valstīs. Kāras kungs gluži pareizi savā uzrunā runāja par demogrāfisko tendenču ietekmi. Uh, saistībā ar dzimumu līdztiesību. Kolēģi, eh, Spānijā un Grieķijā arī priekšsēdētāji Gustafsona kungs un Anģela Lilī kundze pieminēja krīzes ietekmi uz dzimumu līdztiesību. Un šeit parādās draudz, ka a, eh, radīsies lielas uh, liela plaisa dēļ atšķirībām dalību valstīs. Šī plaisa tikai pastiprināsies un paplašināsies krīzes dēļ. Galvenokārt tādēļ, ka tiks pārveidots sociālais um, modelis, vairākās dalību valstīs tiks ieviesti, ir, tiks ieviesti un jau ir ieviesti ļoti būtiski sociālā budžeta uh, ierobežojumi. Un tas varbūt arī samazinās nevienu sieviešu iespēju piedalīties politikā, bet arī aktīvi piedalīties darba tirgu. Šis ir tikai novērojums, tas nav secinājums. Man ir jāatzīst, ka viena no galvenajām problēmām, ar ko mēs saskaramies šodien Eiropā, un viena no problēmām, kas mums ir jāpārvar, lai spētu pārvarēt arī krīzi, tas, ka mēs pamatojamies uz loģiku, kas balstās uz nacionālajiem jau nacionālo aspektu. Visi eh, ir ļoti daudz vīrieši, kuri atbalsta dzimumu eh, līdztiesības jautājumus. Tie daudz kolēģi šajā telpā un daudz, kuri nevarējās, nevar, nevarēja šiem piedalīties. Šo, ar šo cilvēku palīdzību mums ir jā, jāizveido tīkls Eiropas Savienības lī, līmenī un jānodrošina tas, ka visas politikas uh, sociālajā jomā, un Lulens kundze jau norādīja, ka visi šie tiesību akti pastāv un mums tie ir jāīsteno, lai nodrošinātu patiesu dzīvumu līdztiesību arī pašās dalību valstīs. Gluži tāpat kā mēs to, es to esam darījuši ar citām politikām, kopējā lauksaimniecības politika. Uh, vai mēs nevarētu darīt ko līdzīgu arī saistībā ar dzimumu līdztiesību. Ja mēs spēsim nodrošināt pareizos apstākļus, lai veiktu koordināciju Eiropas Savienības līmenī, lai notiktu regulārs pārbaudas par to, kas notiek nacionālā līmenī, tas būtu ļoti liels solis pareizajā virzienā. Paldies! Diez vai šajā, šādā pasākumā vīrietim vajadzētu teikt pēdējo vārdu, bet eh, man ir trīs lietas, ko teikt. Vēlētos arī skaidri pateikt, ka telefons, pa kuru zvana bērns, beigās var sasniegt eh, prezidija galdu. Ir ļoti svarīgi, lai vecāki vienmēr būtu pieejami, lai kur tie atrastos. Nedrīkstētu būt tā, ka zvana bērns un uh, šo, uz šo telefonu zvanu neviens neatbild. Nedrīkstētu būt arī tā, ka šāds telefons zvans tiek uztverts par traucējumu un tiek pamests novārtā. Tie ir tādi noteikumi, kurus nekad nevarēs atcelt. Šeit nav runa par direktīvām vai regulām. Te ir runa par bērnu kā vērtību. Te ir runa par mūsu sabiedrības turpināšanos un sabiedrības attieksmi pret bērnu. Tad, tad vai tas traucē sabiedrībai, vai arī to var akceptēt. Otrais, ko es vēlējos teikt, bieži vien diskusijās tiek redzēti tieši politiķi plašsaziņas līdzekļos. Tā vismaz šodien tika minēts. Manas valsts pieredze rāda, ka vissvarīgākais ir nodrošināt uh, vienlīdzību starp partiju pārstāvību plašsaziņas līdzekļos, nevis uh, skatīties uz to, kā tiek pārstāvēti dzīmumi. Tad vai šeit ir runa par saturu vai par partijām? Vai šeit ir runa par to, kāds tēls ir šām diskusijām, vai arī šeit ir runa par politiskajām partijām, par to, kā tās vēlas sevi pozicionēt? Jautājums šeit ir nevis par plašaziņas līdzekļiem, bet gan par mums. Kurš uh, nominē šos cilvēkus politiskajās partijās, kas pārstāvēs partijas diskusijās? Uh, kas ievēl šīs politiskās partijas. Galu galā mēs mm, partijās bieži vien aizmirstām par eh, dzimumu pārstāvību. Bieži vien varbūt eh, plašsaziņas līdzekļi tiek uzsverti par tādu kā mm, pretējo varu. Ir jautājums par to, kurš pārstāv ko un eh, kādās sfērās tas notiek. Ir jādomā par to, kādu tēlu par sabiedrību sniedz plašsaziņas līdzekļi. Trešais, ko vēlējos teikt, mums Eiropas Savienībā m, mm, viena no pamatvērtībām ir diskriminācijas aizliegums. Tieši tāpēc mums vajadzētu paskatīties uz to, lai šī vērtība, diskriminācijas aizliegums, tiktu īstenota, lai tā kļūtu par instrumentu, kā vērsties pret dažādiem pārkāpumiem. Taču nedrīkstētu mainīt sabiedrisko domu, nevajadzētu grozīt sabiedrības apziņu. Ir jādomā par to, kāpēc ir bijušas šādas atšķirības, kāda ir atšķirību cēloņi un kā ar to tikt galā. Mums vajadzētu domāt par to, kādus tiesību aktus vajadzētu pieņemt, lai īstenotu diskriminācijas aizliegumu reālajā dzīvē. Un šeit nav īsti runa par procentu skaitļiem, par mm, sieviešu un tiesību, sie, sieviešu un vīriešu īpatsvaru. Nu, pie tā mēs strādājam. Šeit ir runa par komunikāciju, par to, ka mums ir jāpastāsta, kādi cēloņi ir diskriminācijai. Mums ir jāmeklē uh, sabiedrības izpratne. Vajadzētu nodrošināt, lai mūsu pieņemtie pasākumi tiktu īstenoti un lai šī īstenošana būtu vienkāršāka. Lielas paldies par jūsu interesi! Eiropas parlaments noteikti ir viens no vadošajiem, kas cenšas vērsties pret diskrimināciju un veicināt sabiedrības izpratni. Lielas paldies un labu apetīti! Alu. Paldies! Paldies Padimātas kundzei un Karas kungam par viņu piedalīšanos un par viņu apņemšanos um, turpināt informēt par sieviešu tiesībām un par dzimumu līdztiesību. Mēs te tiksimies atpakaļ, atkal 2.15. Tagad būs pusdienu pārtraukums. Tas būs Sai, pie, pusdienas ir pieejams ceturtajā telpā. Paldies.